Tie, kas ir atnākuši šajieni, esat pelnījuši paskaidrojumu, jūs visi labi saprotat, ka šī Libe komitejas sanāksme uh, turpināsies vēl visu dienu rīt. Uh, šis uh, šī ir tāda sagadīšanās, ka šodien pulksten 15. ir arī sanāksme upuru iniciatīvas jautājumā. Nu, <laughs> es zinu, ka tā ir savu veidu kļūda, es to atzīstu. Varētu būt sakritība laika ziņā, tad, kad ir apvienotā Lībe un e, sieviešu tiesības un līdztiesības komitejas sanāksme. Nu, mēs mēģināsim nodrošināt to, ka nākošais nekas tāds neatkārtotos. Mēs zinām, ka šis nav pareizais darbības veids. Ja mēs sasaucam paralēli sanāksmes, kur ir būtisks eh, jautājums darba kārtībā, upuru pakotne, vienlaikus tiek skatīt eh, arī mūsu pašu darbu kārtību, tad daži, eh, protams, dodas uz uz uh, Lībemitejas sēdi un citā kā uz kopīgo komitejas sēdi. Nu, ei, skaidrojums pamatojas uz loģistiskiem un organizatoriskiem apsvērumiem, ir savu veidu ierobežojums kā mēs varam izmantot mūsu personālu un telpas. Es uh, lūdzu uh, jums izrādīt izpratni un mēģināšu nodrošināt, ka tas neatkārtojas nākošreiz. Mums tāda ir mm, jāstrādā tā, lai mēs varam paveikt Lībe komitejas darbu un, un lai nekas tāds citkārt neatkārtotos. Nu tad Tas uzskatāms par skaidrojumu, kāpēc ir situācija tāda, kā tā ir. Un tas arī saprotams, ka pirmais darba kārtības punkts - darba kārtības pieņemšana. Un es gribētu jums atgādināt, ka septītais punkts uzbrukuma informācijas sistēmām referente Monika Holmējere Šis septītais punkts ir pārlikts. 17. punkts par starptautiskās aizsardzības pieteikumu tiks uh, skatīts. Un 18. punkts par uh, patvēru meklētāju uzņemšanas direktīvu arī tiks skatīts kā daļa no, mm, paz, uh, no priekšstādāta paziņojumiem, nevis kā atsevišķs punkts tāpat kā 17. punkta gadījumā. Jā, eh, ja jūs tam piekrītat, tad varam ķerties pie darba. Busutila kungs, lūdzu. Es uh, arī uzskatu, ka tā ir tāda kā sadursme, ka šajā brīdī vienlaiks norisinās divas Lībe komitejas sanāksmes. Tas ir pilnīgi nepieņemami un neprātīgi. Mēs nevaram vienlaiks būt divās vietās tātad lūkšu, lai nekad tas citkārt neatkārtotos. Pilnīgi atbalstu jūs sacīto. Jūs nu pats sacījāt, ka 17. punkts tiek atlikts. 7. punkts tiek atlikts. Vai es varētu tad uh, pieprasīt, lai koordinātoru sanāksme sākas 15 minūtes pirms sākotnēji paredzētā laika? Uh, Jo tie koordinātori, kas šeit var būt 18.30, var arī būt 18.15, tad mēs varētu beigt savu darbu agrāk. Es redzu, ka Vēberes kundze grib kaut ko komentēt. Varbūt mēs varētu nosūtīt eh, vēstījumu citiem koordinātoriem. Viņi būs, es domāju, priecīgi sākt darbu agrāk un pabeigt agrāk. Priekšsēdētājs Paturēsim prātā šo pēcpusdienu sanāksmē, sanāks laikā, lai mēs pēc iespējas efektīvāk strādāt un lai koordinātoru sanāksme varētu ilgt vismaz stundu. Jā, šī sanāksme, koordinātoru sanāksme paredzēts 45 minūtēm, bet tā varētu norisināties tūlīt pēc mūsu pēcpusdienas sanāksmes un būt ilgāk. Un mēs darīsim visu, kas ir mūsu spēkos, lai salaicīgi pabeigtu šo pēcpusdienas sanāks nevis 6.30, 18.30, bet gan 18.15, lai mēs pabeigtu tā nedaudz agrāk, un es Vēlreiz gribu uzsvērt, ka šāda veida sanāksmi vien, vienlaicīgai noritei nevajadzētu atkārtoties. Dažkārt esam piedzīvojuši situāciju, kad norisinās Strasbūrā plenāra sēde un tai pašā laikā ir Lībe komiteja sanāksmi un tiem, kas ir iesaistīti plenāra sesijas darbā, tiešām ir uh, grūti Mm, plānot savu darbu, lai piedalītos komitejas debatēs. Tātad mēs mēģināsim labot šo situāciju, lai tas neatkārtotos. Tagad priekšstādātāju paziņojumu, otrais darba kārtības punkts. Mums ir sarunas par procedūru direktīvu. Parlaments ir pabeidzis pirmo lasīt, lasījumu par eh, procedūru. Direktīva 6. aprīlī 1. jūnijā 2011. gadā komisija nāca klājā ar grozīt priekšlikumu. Šis grozītais priekšlikums ņem vērā dažus grozījumus, kurus eh, pirmajā lasīmē ir ierosināja parlaments. Tajā izpauž dažas arī bāžas no padomas puses. Padoma pirma, eh, parlamenta aprīlī 2011. gadā pieņemtā uh, nostāja attiecās uz parlamentu mandātu sarunās ar padomu, taču pēc komisijas grozītā priekšlikuma Lībe referente mūsu kolēģis Līga Joma un ēnu referenti ir noturējuši vairākas sanāksmes par jauno komisijas grozīto priekšlikumu ēnu referentu un referentu nostāja jums ir zinām, izplatīta visiem locekļiem, tāpēc ar jūsu atļauju, komitejas atļauju, vēlos nosūtīt eh, vēstuli Dānijas prezidentūrai, kur būs, eh, šajā vēstulē būs minēt eh, parlamenta pirmā lasījuma nostāja un referenci Ligijomu un referentu pieeja, skatoties, raugoties jaunajām sarunām padomē. Ja jūs neiebilstat par šo iebildumu, tad es tu, tūlīt pat rakstīšu Dānijas prezidentūrai. Jā, lūdzu, var Silvija. Paldies, izteikšos visam ātri. Pirmkārt augstu vērtēju šo paziņojumu un pateicos arī ēnu referentiem, kas ir ļoti aktīvi sadarbojušies un smagi strādājuši pēdējo mēnešu laikā. Pateicos visiem, kas uh, strādāju pie šī darba, tā skaitā arī asistentu. Vēlos atgādināt priekšsēdētāju, ka šis jautājums nebija tāda, nera, šo jautājumu neraksturoja mierīgs upes plūdums un visticamāk tās gaidāms arī nākotnē. Mēs mēģinājām mm, komisijas priekšlikumu dabūt ārā no strūpceļa un līdz ar to uh, 2011. gada aprīlī bija daudz eh, grozījumu no parlamenta. Tas bija tāds pamats mūsu mandātam sarunām ar padomu. Un tad bija arī komisijas uh, dokumenti, par kuriem mēs nepieņemam nostāju. Dānijas prezidentūra man ir, ir informējis, ka padomē vēl arī nav mandāta. Uh, Uh, vēl paredzēts politisku līmeņu sanāksmes, tiek skatīti tikai tehniski jautājumi. Mēs nezinām, vai pirmais trialogs notiks Dānijas prezidentūras laikā. Un nobeigumā nevienam jau nav noslēpums, ka vairākas dalību valstis nav īpaši labvēlīgi noskaņotas, maigi izsakoties uh, pret zinām progresu. Un es domāju, ka mums ir jāuztur savu stingrā nostāju par to progresu, kas tika panāks un par kuru ir um, vienošanās. Es te neuzskaitīšu veselu sārakstu, bet mēs zinām, ka mums ir īpaši svarīgi ir, piemēram, garantijas mm, nepavadītajiem uh, mazgadīgām personām un neaizsargātajiem uh, patvērumu meklētājiem un arī par motīviem, uz kur pamata tiek ātrāk skatīta uh, Eh, skatīt šīs, eh, skatīt šie pieprasījumi, un tad arī ir vesels saraksts ar valstīm, kas tiek uzskatīts par drošām. Tātad ir lietas, kas vēl jāskata. Paldies, Silvija! Paldies, paldies par šo informāciju attiecībā uz parlamentu nostāju. Ņemot vērā šo parlamentu nostāju, Dānijas prezidentūrai vajadzētu paredzēt panākt mandātu sarunām pirmajā lasījumā ar padomi. Gert, ja pareizi saprotu, tad priekšlikums rakstīt Dānijas prezidentūrai, uh, kur mēs stāstītu par parlamentu nostāju, ir pieņems. Tātad nākošais punkts Dublina divi regula. Es aicinātu Vikstrēmas kundzi īsi mums pastāst par pašreizējo situāciju, un tad mēs uzklausīsim Antoniju Masip, jo viņš ir ceļā uz citu sanāksmi juridisko lietu komitejā, jo ir eh, jautājums, par kuru viņš tur ir atbildīgs. Vikstrēms kundze, vārds jums. Paldies, priekšstādātāji, paldies, ka dod mums iespēju sniegt īsu informāciju par pašreizējo situāciju ar Dublina 2. Mums ir bijuši divi trialogi, un divi trialogi vēl ir gaidāmi jūnijā. Dānijas prezidentūru vēlas nonākt pie uh, noslēguma līdz jūnija beigām, un esam priecīgi sadarboties ar viņiem, lai panāktu pēc iespējas vairāk. Tomēr parlaments ir noskaņots nesteigties ar nolēmumi. Mēs esam gaidījuši trīs gadus, lai padomi atgrieztos pie mums ar šo jautājumu. Tikpat labi mēs varam vēl pagaidīt pāris nedēļas vai mēnešus, ja tas nepieciešams. Un tā mēs nodrošināsim, ka vienošanās, pie kuras strādājam, ir laba. Tā ir nevis kaut kāda vienošanās, bet tiešām tā vērta vienošanās. Taču bauda ļoti labs sadarbības garš, un es tiešām domāju, ka mēs varam iet kopsolī ar Dānijas prezidentūru un vēlos pateikties uh, prezidentūrai un ēnu referentiem un lieliskajam šīs komitejas personālām. Pateicoties šai sadarbībai, mēs uh, ātri varam panākt labu vienošanos. Dažas lietas jau ir atrisinātas, taču tiem, kurus tas interesē, grib norādīt, ka 26. pāns par aizsardzības līdzekļiem un 27. pants par aizturēšanu ir vissarežģītākie, un tie vēl ar vienu nav atrisināti. Arī 11. pants vai arī padoms nostājā 16a pāns par uh, atkarību. Ir, tas ir ļoti sarežģīts jautājums. Uh, Parlament, eh, padome šo eh, aspektu ir ieslēgusi savu sarakstu pašās beigās, un tad arī aizturēšana, tā ir jāapspriež. Tālāk eh, trialogs par uzņemšanas direktīvu, runājot par aizsardzības līdzekļiem, Eiropas parlaments ir pavisam stingrs savā nostē ka nekādu nosūtīšanu nedrīkst izdarīt pirms netiek pieņemts skaidrs lēmums. 31. pāns par agrīnā brīdinājumu mehānismu par laimi ir gandrīz tās, par kur vienošanās ir panākta, un tad mēs vienojamies, ka mēs uzraudzīsim patvērums sistēmas dalībvalstīs, lai Eh, nodrošināt to, ka neviena sistēma nekur nesabrūk. Un vēlreiz sirsnīgi vēlos pateikties visām iesaistītām personām, kas strādā pie šī ļoti sarežģītā jautājuma un paliek jūsu rīcībā, ja jūs gribat uzdot kādus jautājumus vai komentārus. Paldies! Thank you, Mrs. Vikstrom. Now... Paldies, Vikstrēms kundze, turpin priekšstādāt. Uzklausīsim Masību kungu par eh, trialogiem, kas notikuši par uzņemšanas direktīvu. Uh, eh, 8. un 30. maijā. 13. maijā. Šodien bija 30. maijā un šodien bija otrā sanāksme uh, jautājumā par šiem trial, par trialogu sanāks nākošā arī gaidām nākošā nedēļa. Un būtībā jāspēc ir visnotaļ labvēlīgs, kā sacīja Vikstrēms Kunze. Pastāv gan viedokļi, kas ir visnotaļ atkarīgi, ā, atšķirīgi atšķirīgi viedokļi valda padomē un citāko parlamentā, taču es ļoti labi apzinos Danijas prezidentūras labo gribu. Dažkārt Uh, trilogi ir bijuši labāki, taču iespējams, ka mūsu rīcībā nav pietiekoši daudz zināšanu vai informācijas. Uh, Es nezinu, vai ir paredzēta oficiāla sanāksme koreper vai padomē, taču viss tā lieta tad līdz ar to paliek tāda nestabila. Taču valda labā grība, cilvēki grib panākt vienošanos, bet eh, tik jūs jau arī zināt, kāds ir problēmas. Tās vēl paliek neatrisināts. Mēs eh, varam runāt par to, kas ir mūsu kompetence un par to, ko izlēmām citās sanāksmēs šīs prezidentūras laikā saistībā ar šo pašu pakotni. Tas uh, attiec, piemēram, uz ģimenes definīciju un citām definīcijām, kas arī vēl ir jānoskaidro. Un tomēr šķiet, ka mums jādodas tieši šādā virzienā, un Dānijas prezidentūrai mēs mēģinām palīdzēt. Uh, Tāpat kā esam darījušies arī, darījuši arī um, citos jautājumos, sadarboties, piemēram, ar uh, frančiem. Dažas lietas uh, citos tematos uh, līdzīgā joma jau tikuši atbalstīti, bet šeit tie tika noraidīti. Tāda, tāda ir tā simetri. Tātad es mēģinātu iestāties par labāku konsistenci visā pakotnī kā tādā. Es manā uh, gadījumā arī iesaistīju juridisko lietu komiteju, tieslietu komiteju. Mm, to būtu vērts ņemt vērā. Varbūt jūs varētu šādi rīkoties arī uh, turpmāk, lai nodrošinātu, ka Dānijas prezidentūra pieņem to, ko, kas mums bija pieņemams. Jo citos jautājumos jau Tas tika pieņemts, tas attiec, piemēram, uz patvērumu definīciju. Tā izpratnē ir jābūt vienādai vienalga, neatkarīgi no tā, kurā tiesība aktā tas tiek minēts. Un runājot par juridiskajiem, uh, juridiskajām koncepcijām, piemēram, uh, juridisks uh, aizbildnis. Un tam visam ir jābūt vienādam, pat labam simetrija šai ziņā nevalda. Tātad mēs gribam panākt konverģenci juridiskajos terminos un citos terminos. Mēs nevaram pieļaut šo atšķirību. Es jau minēju vienu, piemēram, tiesības uz juridiskiem aizsardzības līdzekļiem. Un tas jau izskanēja šorīt, kad runājam, par, kad runājam trialogā pieeja darba tirguma. Es jau to minēju komisārai Malstrēmai ja mēs nepanāksim kaut ko labāku, salīdzinājot ar to, kas uh, pastāv tagad, tad visu direktīvu vispār var uzreiz noraidīt. Tiesa gan, uh, prezidentūras nostāja ir ļoti stingra. Dažās valstīs ir pilnīgi ieslēdzies, ieslēdzies vēlēšana kampaņas režīms. Nu, tā tad ir zināmas viedokļa atšķirības, kas ir problemātisks. Dažiem šādas problēmas liekas nu, minimāls, citiem atkal tās liekas milzīgas. Taču mēs eh, runājām ar eh, Malstrēmas kundzi, runājām par to šeit arī Lībe komitejā, ka mēs mēģinām samazināt izdevums dažām valstīm, lai būtu mazāk grūti pieņemt šo ideju par saprātīgu piekļuvu darba tirgumu. Tad dažiem tas ir, liekas sarežģīti, citiem atkal nē. Nu, tad samazināsim izmaksas tiem cilvēkiem, kas liekas sarežģīti. Tātad tādas ir tās lietas, ko es, kā es nobeigumā varētu sasīt. Katrā ziņā vēlos pateikties prezidentūrai par to, ka varējām izmantot mums sniegtās iespējas. Cerams, ka nākošajā sanāksmē Daunijas prezidentūra pieņems visas koncepcijas, kas jau citās direktīvās, citās jomā šai pašā pakotnē ir pieņemtas. Paldies, Masīp kungs. Turpin priekšstādājs paldies par uh, paziņojumu, par pašreiz stāvokli pēc trialogiem. Tātad ņem vērā jūs komentāru par prezidentūru. Un to atkal nodosim tālāk Dānijas prezidentūra. Būtisks uh, punkts šajā pēcpusdienas sanāksmē vēl gaidāms, es gribētu sacīt, ka atmosfilma vēst uh, filmēšanas, ja televīzijas kanāls ir lūdzis jūs atļauju filmēt eh, šīs debates šo pēcpusdienu vai rīt, kad būs runa par datu aizsardzības pakotni. Ja jums nav iebildumu, tad ļausim šim televīzijas kanālam darboties mūsu telpā. Labi, paldies, tad pāriem pie trešā darba kārtības punkta. Ziņojums vidusjūrā zaudētas cilvēku dzīvības, kas par to ir atbildīgs. Uh Par to runās Eiropas padomas parlamentārās asamblējas migrācijas bēgļu un pārvietoto personu komiteja. Uzstāsies ziņotāji Tineke Streik un klāt ir arī migrācijas komitejas priekšstādātājs Džākomo Santīnī. Sveicu jūs, eh, Lībe komiteja sanāksmē, esam pagodināti, ka varam sadarboties ar Eiropas padomas parlamentāro asamblēju Un eh, ļoti nozīmīgi, ka mēs varam sadarboties šajā ļoti jūtīgajā mūsu politikas jomā Eiropā. Dod vārdu Strikas kundzei, taču lūdzu neilgāk par desmit minūtēm, tas mums ļaus labi eh, ievērot savu darbu grafiku. Un pēc tam došu vārdu priekšsēdētājam Santīni, ja viņš vēlētos uh, kaut ko komentēt pirms debašu sākšanās. Strikas kundze, lūdzu. Yeah. Jā, paldies, priekšsarētāji. Paldies arī par uzaicinājumu ierasties šeit un iepazīstināt ar šo ziņojumu. Es domāju, ka ir ļoti svarīgi, ka mēs varam rast iespēju sadarboties abām komitejām, jo mūsu kompetence esošie temati lielā mērā pārklājās un mēs varam viens otru papildināt darbā un strādāt efektīvāk. Mans ziņojums skata traģisko incidentu pirms 14 mēnešiem, kad 63 cilvēki noslīka vidusjūrā. Kaut arī daudzas iestādes bija informētas par to, kur šie cilvēki atrodas, ka viņi ir nonākuši grūtībās, tomēr nekas netika darīts. Lai pieturētos pie atvēlētā laika, es pavisam īsi pārstāstīšu notikumu gaitu un iepazīstināšu ar savu pētījuma konstatējumiem un saviem ieteikumiem. Protams, ka es vēlos izteikt arī ieteikumus Eiropas parlamentam, lai noskaidrotu, kā mēs varam sadarboties un kā parlaments varētu tālāk rēģēt uz šo ziņojumu. Tātad pavisam īsi. Tātad manis izvērtētais incidents, tātad tika, tas attiec uz 72 Āfrikas iedzīvotājiem, kas e, devās e, jūrā ar laivu. Tā tad kontrabandisti bija viņus e, sak sakrāvuši praktiski vienu virs otru, un viņiem nebija arī atstāt ne ēdamais, ne dzeramais. Viņi jau īsi pēc izbraukšanas no Lībijas nonāca problēmās. Tātad pēc 18 stundām jūrā viņa sauc palīgā. Pa Tas eh, sauciens eh, tika tālāk eh, nosūtīts Neapolē uz koordinācijas centru glābšanas. Un tomēr 63 cilvēki no viņiem gāja bojā no bada. Un 11 no viņiem dreifējot nonāca atpakaļ pie Lībijas krastiem. Mēs zinām, ka vismaz 1500 eh, cilvēku vidusjūrā gājuši bojā 2011. gadā. Šīs ir unikāls gadījums ar to, ka šeit kāds ir izdzīvojis. Mums ir iespējams eh, noskaidrot, kas notika. Mums ir eh, liecības no kuģiem, kas atradās tu, tuvumā. Mums ir dokumentācija, pie, dokumentācija, kas pierāda saziņu par šo tematu ar dažādām iestādēm. Un, uh, Eh, tas palīdz noskaidrot, kas notika šo 15 dienu laikā, lai izvairītos no šādiem traģiskiem incidentiem nākotnē. Tātad, ko mēs noskaidrojam? Tātad eh, Romas jūras eh, centrs ziņoja NATO galvenai mītnei un visiem kuģiem tūmā Romas centrs pats, nevarē, pat eh, ne, ne, nevarēja šo jomus eh, šajā eh, reģionā esošo kuģu darbību koordinēt, bet viņiem bija jāsanās ar militāro uh, iestādi. Un tālāk viņi noskaidroja, ka 11 jūdzes uh, attālumā bija Spānijas kuģis, un arī Itālijas kuģis 37 jūdžu attālumā no šīs laivas. Un ir, bija nepieciešams arī noskaidrot, kuras, eh, kuri kuģi bija tūmā, kuriem no šiem kuģiem bija iespēja uh, nosēdināt helikopteru, jo tika konstatēts, ka helikopteri uh, Uh, helikopters lidoja virs viņiem, rādīja ar zīmēm, lai viņi paliek uz vietas, eh, atgriezās pēc brīža, atvedot nedaudz pārtiku un ūdeni, un ar signāliem eh, deva, ziņot, deva ziņu, ka viņi atgriezīsies glābt. Līdz ar to visi bija pārliecināti, ka viņi tiks izglābti. Neskatoties uz to, neviens tā arī neatgriezās. Vēl divi zvejas kuģi ļoti tuvu pabrauca garām, ar eh, zīmēm un signāliem eh, tika eh, uzņemts kontakts, notika saziņa, bet arī šie kuģi aizbrauca garām. Pēc desmit dienām, kad puse no šiem cilvēkiem jau bija miruši, tad ļoti liels uh, kara kuģis, militārais kuģis, tātad ar helikopteru uzklāja, ļoti tūlu pabrauca garām, bija cilvēki uniformās, uh, ar binokļiem uz klāja, kas eh, eh, iepazinās ar šo situāciju, fotografē arī, bet arī viņi neapstājoties pabrauca garām, atstājot šos cilvēkus problēmās. Mēs tiešām vēlamies noskaidrot, kas tie bija par kuģiem, lai mums ir pilnīga skaidrība par konkrētu atrašanās vietu un Vēlamies arī kuģi žurnāls redzēt, lai noskaidrotu, eh, kāds šo dienu laikā bija eh, uz klāja esošu helikopteru maršruti un eh, tātad, kas ir noticis. Tāpat mēs vēlamies arī noskaidrot, vai viņi saņēma šos ziņojumus no Romas centra vai no NATO un bija informēti par situāciju. Tātad mēs lūdzām visus NATO partnerus, kas bija iesaistīti šajā reģionā, sniegt šo informāciju par savu atrašanās vietu un līdzdalību šajā incidentā. Mēs joprojām gaidām konkrētas atbildes no apvienotās karalistes, Francijas, Mēs bezpilota lidaparātu informāciju vēl gaidām no Francijas. Tātad no, šis, no šī bezpilota lidaparāta tika nosūtīta informācija uz Romas koordinācijas centru, bet neesam saņēmuši oficiālu atbildi no Francijas par šiem datiem. Tāpat vēlamies arī saņemt vairāk informāciju no Spānijas, jo Spānijas kuģis bija ļoti tuvu. Spānija mums atbildēja, ka viņi nav bijuši informēti, ka viņi ir bijuši 11 jūdžu attālumā, bet viņi mums neatbild uh, attiecībā uz to, kur uh, viņi tieši atradās, ja viņi nav bijuši šo 11 km attālumā. Tā pašā laikā NATO mums informē, ka visi militārie kuģi ir tikuši informēti, tā skaitā arī Spānijas kuģis. Līdz ar to ir ļoti daudz pretrunu tajā informācijā, ko mēs saņēmām no dalību valstīm un arī NATO. Līdz ar to mums ir nepieciešams vēl noskaidrot, kas tieši notika, kur atradās katrs kuģis, kuras dalību valsts helikopters eh, tas bija, kas piedalījās, kuras valsts eh, militārais kuģis tas bija, un jums, kā parlamenta deputātiem, ir iespējams arī vērsties pie savas dalību valsts valdības, pie aizsardzības ministrijas, lai piekļūtu šiem datiem. Visbeidzot, mēs nonācām pie secinājuma, eh, ka tur bija vesela virkne ar kļūdām. Nebija viena konkrēta atbildīgā iestāde, bet vesela virkne iestāžu, kas īsti efektīvi nespēja reaģēt. Bija daudz iespēju palīdzēt šiem cilvēkiem. Pirmkārt jau attiecībā uz kontrabandistiem, kas eh, šos cilvēkus eh, saka, salika laivā, Lībijas iestādes veica tādu de facto konstatējumu um, par situāciju, bet uh, paši neko tālāk nedarīja. Romas jūras glābšanas centrs uh, nosūtīja daudz informācijas regulāri, praktiski reizes stundā, bet tāpat laikā neuzņēmās nekādu koordinējošo lomu un atbildību, lai nodrošinātu glābšanas darbību. Un ir vadlīnijas, ko nosaka Startautiskā jūrniecības organizācija, ka valsts, kas saņem pirmo glābšu palīgā saucienu, šo izsaukumu, pārņem šo atbildību. Itālija neatzīst to. Viņa saka, nē, mēs nebijām atbildīgie. Tā, līdz ar to mums nebija tā nebija mūsu atbildība koordinēt šīs glābšanas darbības. Tātad tas ir viens no neatrisinātajiem jautājumiem. Tāpat arī NATO. Izskatās, ka tūmā NATO pakļautībā bija daudz kuģu. Bet dalību valstis, protams, ir eh, atbildīgas ievēro starptautiskās normas, bet tāpat laikā uh, NATO ir vismaz koordinējošā atbildība, lai nodrošinātu, ka šīs starptautiskās normas tiek izpildītas. Un šobrīd mūsu izmeklēšanas gaitā mēs uzskatām, ka NATO ir pilnībā jāsadarbojas ar mums un jāsniedz mums piekļuve visiem datiem, kas mums ir nepieciešami, lai mēs atrastu, kas tad ir īsti atbildīgs bijis. Tad bija arī eh, vairākas nesakritības attiecībā uz jūrniecības likumiem. NATO mums saka, ka nebija īsti skaidri no ziņojuma, vai tas bija sauciens pēc palīdzības vai vienkārši informācija. Uh, Itālijas iestādes norāda, ka bija pilnīgi skaidri redzams, ka tas ir sauciens pēc, uh, pēc palīdzības. Uh, ka ir nepieciešama glābšana. Un mēs uzskatām, ka ir ļoti skaidri nepieciešams definēt, ko nozīmē šī uh, sauciens pēc palīdzības. Kad cilvēki nokļuvuši nelaimē. Tātad attiecībā uz drošību, uz uh, nelaimi, tad tas ir konsekventi jāinterpretē. Tāpat mēs arī konstatējam, ka NATO īsti pilnībā nesadarbojās ar Itālijas robežsardzes iestādēm. Un uh, uzsākot šo NATO operāciju, bija vajadzēja ņemt vērā, ka var notikt incidents, kurā ir iesaistīti bēgļi, kas dodas Itālijas virzienā. Bija jābūt kaut kādai sadarbībai ar Itālijas robežsardzi, lai uh, sadalītu, kurš ir atbildīgs par kādu rīcību lai neradītu aizvien lielāku haosu un domstarpības, ir tiešām jābūt koordinējošai rīcībai. Un e, tādēļ nevienam nebūtu jāzaudē dzīvība. Tālāk par Eiropas parlamentu. Ziņojumā es minu divus konkrēts ieteikums Eiropas parlamentam. Es vēlos izcelt trīs kategorijas, kurā parlamentam ir savu lomu. Pirmkārt, noskaidrot, kas īsti notika. Mums joprojām ir nepieciešama satelīta informācija, lai pašiem būtu iespēja pārliecināties, kāda bija atrašanās vieta incidenta e, brīdī dažādiem kuģiem. Mēs e, augstokungs ar Eštonu lūdzām piekļuvi Eiropas Savienības satelīta informācijai, bet tomēr viņa mums atbildēja, ka tajā brīdī nebija satelīts vērsts pret vidusjūru, jo to brīdi eh, attiecībā uz humanitāro eh, situāciju Tunisijā, tad satelīts bija uz Tunisijas robežu orientēts. Uh, Līdz ar to nav satelīta datu informācija pieejama par vidusjūru. Viņa mūs ieteic griezties NATO, bet arī NATO saka, ka viņiem nav nekāda satelīta informācija par šo reģionu. Tas man liekas dīvaini. Tur notiek NATO militārā operācija, bet nav satelīta informācijas par notiekošo. Tomēr mēs noskaidrojām, ka ir Eiropas Savienības aģentūras, kurām arī ir satelīta E, informāciju par šo reģionu. Piemēram, kopīgais pētniecības centrs, e, kas nodarbojas ar e, kuģu identifikāciju. Līdz ar to jūs varētu lūgt aģentūrai atļaut mums piekļuvi šai informācijai. Tāpat arī divas aģentūras, kas strādā ar zivsaimniecības jautājumu EFKA un IKA. Tās abas ir Eiropas Savienības aģentūras un viņām būtu jābūt šai satelīta informācijai. Uh, Tāpat vēl viena lieta, ko es jau pieminēju. Tātad jūs varat vērsties pie savu valstu aizsardzības ministrijas un lūgt sniegt mums šo informāciju par viņu pakļautībā esošo kuģu atrašanās vietu. Un vēl divas lietas attiecībā uz šiem juridiskajām problēmām. Mēs atradām trīs šādas problēmas. Pirmkārt, atbildība. Šobrīd ir uh, zona, kas netiek. Uh, um, kas nav regulēta, tur ir domstarpības ar Itāliju un starptautisko jūrniecības organizāciju, tāpat arī par izkāpšanu. Tur ir atšķirība eh, starp to, eh, ko Malta, piemēram, saka, kad eh, kas uzņemas atbildību par izkāpšanu. Un par to, ko saka cits valsts. Šeit nav runa tikai par meklēšanu un uh, uh, glābšanu, bet arī pēc glābšanas, kas pārņem šo atbildību, kas uh, izkāpjot cilvēkiem krastā, ņem, uzņemas atbildību par uh, patvērumu procedūru uzsākšanu un tā tālāk, kur viņas izvietot. Līdz ar to pastāv tāda nevēlēšanās iesaistīties glābšanā, jo tad būs jāuzņemās atbildība. Tātad ja, ja nu eh, tiek izglābti šie cilvēki, bet viņiem neļauj izkāpt no kuģa tālāk. Līdz ar to eh, tās valstis, eh, kurām tad ir jāuzņemas atbildība, viņas to īsti nevēlas darīt. Viņi ir informēti, ka citas dalībvalsts izrādītu solidaritāti un piedalītos, piemēram, pārvietošanas operācijās vai palīdzot ar resursiem, varbūt eh, zinot šādu informāciju, attiecīgās valstis arī labprātāk piedalītos glābšanas eh, darbībās. Tātad divas lietas. Jūrniecības eh, normatīva, protams, ir starptautisko konvenciju normatīva, tā tie nav gluži Eiropas Savienības likumdošanas daļa bet varbūt varētu mēģināt atrast kopējo nostāju un eh, grozīt konvencijas tādā veidā, lai tās būtu saistošas. Un visbeidzot, noslēgumā vēlos sacīt, ka mēs aicinām uh, Eiropas Savienība noteikt eh, saistošu protokolu attiecībā uz vidusjūru, kurā tiktu aptvērti visi jautājumi un problēmas saistībā ar vidusjūru un uh, eh, risināt šādu situāciju cilvēkiem, kas apzināti netiek glābti. Tātad gan izkāpšana no kuģa, gan eh, patvērumu procedūras un tā tālāk. Tur ir jābūt uh, vienotai operāciju ķēdei Un, un galvenajam būtu jābūt tam, ka ir dalīta atbildība. Nevis, ka uh, tas tiek atstāts uz atsevišķu dalību valstu pleciem, kur atrodas uh, šajā uh, problēma zonā. Paldies! Pirms uzsākt debates, varbūt migrācijas komitejas uh, priekšsēdētājs varētu mums kaut ko pastāstīt. Uh, Ja jūs gribat kaut ko piemetināt, tad lūdzu dariet to lakoniski, lai varam ie, at, iekļauties atvēlētajā darba kārtībā. Paldies, priekšsēdētāji! Es uh, gribēju teikt, ka pirms kļuvu par senatoru Itālijā desmit gadus nostrādāju Eiropas parlamentā, tādēļ man ir ļoti liels prieks redzēt arī senus paziņas un kādreizējos kolēģus. Domāju, ir ļoti jauki, ka mēs šodien varam apmainīties viedokļiem, ka ir organizētas diskusijas, kurās piedalās gan Eiropas parlamenta deputāti, gan Eiropas padomas darbinieki. Es esmu strādājis abās institūcijās un varu jums pateikt, ka Eiropas padomē mēs piedzīvojam ļoti daudz līdzīgu situāciju. Mums, protams, ir nepieciešams uh, finansējums, lai kaut ko varētu paveikt. Uh, Strīkas kundze, uh, lūdzu palīdziet mums mūsu darbā un palīdziet arī precizēt vēl neskaidros jautājumus. Strīkas kundze mūs informēja par konkrētiem faktiem, un, protams, viņa arī pastāstīja, kādas ir kura kompetences. Protams. Mums ir jāsaprot, ka šajā gadījumā atbildīgās valsts ir Itālija un Spānija un NATO. Eh, Itālijā mēs eh, saņēmām trauksmes signālu. Viens no bēgļiem bija eh, saņēmis telefonu no kāda Eritrejas garīdznieka, un viņš šo telefonu mēģināja sazināties, bet protams, bija arī zināmas komunikācijas problēmas, varbūt, ka kāds problēmu neustvēra pietiekami nopietni un tādēļ cilvēkiem laikā netika sniegta palīdzība. Protams, Itālijas, Spānijas un Maltas kolēģi bija ļoti interesēti šajā gadījumā. Un viņi teica, ka ir jāizsver, kurš tad īsti ir atbildīgs. Līdz ar to mēs visi bijām viens prātis, ka gan Spānija, gan Itālija, gan NATO uh, ir līdzatbildīgs. Protams, bija arī uh, konflikts Lībijā, jāsaka, ka pierobežas reģions burtiski bija kara valgos, un turpat nevarēja pie krasta pietāvoties um, civili, civili kuģi, tur bija tikai militāri kuģi. Un jāsaka, ka īstenībā kara kuģi tajā brīdī varēja palīdzēt šiem cilvēkiem, jo tie atradās pie eh, šajos teritoriālajos ūdeņos. Protams, eh, problēma ir tāda, ka aizvien lielāks cilvēku skaits zaudē dzīvību. NATO mums teica, uh, ka ne, neviens nemēģināja sazinēties ar helikopteri un uh, ka arī kara kuģi nevarēja īsti palīdzēt cilvēkiem. Es domāju, ka mums ir jānoskaidro, kas tad īsti runā patiesību. Protams, cilvēki bija nobijušies, uh, viņi daudz zaudēja savu dzīvību, mēs uh, Um, uh, runājām ar cilvēkiem, kas gan ir nokļuvuši Lampedūzā, gan ar tiem, kas tikko ir nokāpuši no kūļa. Citreiz sazināmies arī ar šiem transporta līdzekļiem. Un, protams, daudzi cilvēki ir nobažījušies par nelegālo imigrāciju, viņi negrib tikt iesaistīt dažādos uh, tiesvedības procesos. Thank you. Un bieži vien arī pat uh, zvejas laiviņas uh, uzņem šādus bēgļus uz sava klāja, un bieži vien uh, šie it kā cilvēki, cilvēki kas it kā, kuru katru brīdi varētu noslīgt, paņem un nolaupa šo zvejas laivu. Ja mēs ņemam vērā to, kādi kuģi tobrīd atradās teritoriālus ūdeņos, mums ir jāsaprot, vai tie bija pietiekami lieli, lai reāli izglābt šos cilvēkus vai nē. Protams, mums vajag aizpildīt vēl baltos plankums visā informācijas plūsmā, kas mums ir kļūst pieejama. ja mēs gribam norādīt ar kādu, uz kādu ar pirkstu un pateikt, ka viņi ir vainīgi, mums ir jānorāda uz Lībiju, bet Lībija piedzīvoja kāru un varbūt mēs nevaram viņus visā vainot. Bet mēs, protams, gribam zināt, kādēļ pēc 18 dienām šī laiviņa tika aizsūtīta atpakaļ uz Lībiju, kādēļ tā devās atpakaļ uz Lībiju. 63 cilvēki nomira. Portati in prigione, uno morì in prigione desmit tika arestēti, ielikti cietumā, un viens no viņiem cietumā nomira to visu var uh, pārmest uh, eh, Lībijas varas iestādēm. Un Striks kundze teica, ka īstenībā tā ir tikai aizberga redzamā daļa. Tik daudz cilvēku iet bojā un uh, īstenībā uh, viņu mirstīgās atliekas nekad netiek atrastas. Un Lampedūzā tagad ir uh, nu, pat karstākā sezona. Cilvēki visu laiku ierodas um, uz šīs salas. Apmēram 20 tūkstoši cilvēki jau ir miruši vidusjūrā, bet uh, mēs esam izglābuši apmēram 100. 100 tūkstošus. To arī nedrīkst aizmirst. Paldies, saka priekšsēdētājs. Man arī ir ļoti eh, liels prieks jūs redzēt šajā zālē, bet Gribu jums teikt, ka ir pieteikušies runāt vismaz 10, nu jau 11 kolēģi, tagad arī Bronsa kungs, bet kolēģi, nerunājiet ilgāk par divām minūtēm, savādāk mēs nevarēsim pabeigt laikā, mēs paši nevarēsim ievērot savu procedūru. Līdz ar to mēs līdz uh, 6.15 nevarēsim beigt darbu. Kolēģi, tad, kad sāksiet runāt, mēģiniet iekļauties divās minūtēs. Un tagad būs Utila kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Sākumā gribēju pateikties uh, abiem viesiem uh, no Eiropas padomas par viņu prezentāciju un arī par paustajiem secinājumiem. Gribēju pateikties gan Striks kundzēm, gan Sargentīnī kungam. Uh, par jūsu secinājumiem. Domāju, ka eh, tas, ko jūs izrādījāt, bija īsta solidaritātes izpausme. Gribēju uzsvērt trīs jautājumus. Gribēju pateikt, ka incidents norisinājās pirms 14 mēnešiem. Un īstenībā šajā laikā mēs tādus gadījumus esam piedzīvojuši atkārtot. Simtiem cilvēku katru dienu mirst jūrā. Un eh, viņi mirst arī šobrīd, kad mēs te diskutējam un, piemēram, Maltā eh, tika izglābti 500 cilvēku, un ņemot vērā to, ka eh, Malta ir pavisam mazītiņa valsts, mēs esam izglābuši nu dienu daudz dzīvību. Un katrs cilvēks, eh, kas ir izglābts, vienmēr pastāst arī kādu skumju stāstu, ka proti mm, laivā ir bijuši vēl citi, kas ir noslīkuši jau ceļā uz Eiropu. Un ņemot vērā šo incidentu, uh, mums nevajadzētu aizmirst arī preventīvas pasākums. Mums vajadzētu izskaust eh, šādus nāves gadījumus. Tālāk runājot par kontrabandistiem. Ļoti jauki, ka Strīkas kundze pateica, ka kontrabandistiem eh, vai arī šiem cilvēku tirgotājiem ir eh, jāuzņem sava atbildība. Bieži vien šie cilvēki, kas organizē laivīnas, kas organizē braukšanu uz Eiropu, ir iesaistīti kriminālas darbībās, kriminālos tīmekļos, un viņi nekad nenonāk tiesas priekšā. Līdz ar to vajadzētu pieprasīt, lai šie cilvēku tirgotāji beidzot tiktu saukti pie atbildības, lai viņi tiktu izdoti no Lībijas, un lai tāpat tiktu izdoti tie pirāti, kas, piemēram, rīkojas, kas siro pie Somālijas uh, robežām. Un daudz no viņiem jau ir tikuši izdot tiesāšanā Eiropas Savienībā un jāprūpēs, lai tas pats notiktu ar cilvēkiem, kas organizē šos laivu braucienus tālāk. Mums ir jāsaprot, ka galvenā problēma jau nepastāv tajā, kurš tad šos cilvēkus izglābs. Mums ir jāparūpēs par to, lai viņus kāds arī uzņemtu, kura valsts uzņems izglābtos bēgļus. Par to neviens nerunā, jo neviens negrib dalīt atbildību, neviens negrib uzņemties kopīgu atbildību. Kamēr mēs eh, to paši neapzināsimies, diemžēl cilvēki turpinās iet bojā. Paldies, Romero Lopes skundze, divas minūtes lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribēju arī pateikties eh, Striks kundzei un Santīnī kungam. Ir labi, ka mēs patiešām tam visam pievēršam uzmanību un mēģinām analizēt faktus, bet tas nav tāds viens izolēts gadījums. Es biju kādreiz Spānijas parlamenta deputāte un 80. gados arī bija ļoti daudz šādu gadījumu. Un visu šo gadu laikā es teicu, lai Spānijas valdība beidzot sāk eh, risināt šo problēmu. Spānijas valdībā tika domāts par kopīgu patruļu ieviešanu, ko varētu veikt Spānija kopīgi ar Maroku. Jo, protams, toreiz pie mums ieradās ļoti daudz bēgļu tieši no Marokas. Kopīgas patruļas bija patiešām tāds inovatīvs risinājums, un eh, mēs varētu teikt, ka tas bija arī efektīvs risinājums, pateicoties kuram varēja veikt labu kontroli. Protams, eh, par eh, visiem šiem negadījumiem eh, jūrā ir arī pieejami protokoli. Mums vajadzētu garantēt eh, drošību gan jūrās, gan okeānos, citos eh, dalību valsts teritoriālajos ūdeņos, un mums ir jādara eh, daudz vairāk. Un Atalanta ir tikai viens piemērs, ka mēs kopīgi patiešām varam panākt daudz. Ir arī Eiropas katastrofa aizsardzības mehānisms, bet uh, ir jāparūpēs par tā labāku izmantošanu. Mēs nedrīkstam pieļaut, ka katru dienu tur uh, nogrimst laivas un kuģi. Protams, ir uh, jāsaprot, ka ša, minot šo incidentu, tajā brīdī Lībijā plosījās karš, un viņi īsti nevar uzņemties atbildību. Tātad NATO arī ir jāuzņems savu atbildības daļu. Ja Eiropas Savienībai ir jāpiedāvā informācija par konkrētiem gadījumiem, mums ir jāparūpējas, lai sadarbotos visas atbildīgās iestādes. Bet mēs šai traģēdijai, diemžēl, nevarēsim pielikt punktu, uh, ja mēs neko nedarīsim un ja uh, turpināsies kari. Mums ir jāparūpējas par labāku sadarbību papildus uh, šiem divpusējiem protokoliem, kas ir noslēgti. Paldies, tagad Vēbers kundze, paldies. Es gribēju pateikties viesiem par to darbu, ko viņi ir veikuši, un, protams, paldies arī par jūsu uzstāšanos šodien komitejā. Es varu piekrist uh, kolēģiem daudzējādā ziņā, un esmu patiešām uh, nokaunējusies, ka kaut kas tāds vēl var notikt pie Eiropas Savienības robežām. Un eh, te var runāt par dažādiem iemesliem, bet eh, neaizmirsīsim arī cīnismu. Mēs vienkārši cilvēks atstājam likteņu varā un nevaram vienoties, kurš tad viņus uzņems eh, savā valstī un līdz ar to. Šie cilvēki vienkārši iet bojā un, piemēram, kriminālu kodeksā palīdzības nesniegšana arī ir krimināls nodarījums, tātad nolaidība. Un par to ir paredzētas sankcijas, jūs var ielikt cietumā. Es pat negribu tagad mēģināt uh, urdīties un urķēties, uh, mēģinot atrast to, cik lielā mērā NATO atbildība šeit būtu jāuzsver. Mums vajadzētu parūpēties, uh, pa, paraudzīties pašiem uz sevi un paskatīties, ko tad mēs īsti darām. Mēs vaigas viedros strādājām, lai izveidot Eiropas Savienības aģentūras, mēģinājām rast vairāk finansējumu. Un ko tad galu galā mēs darām? Beigās mēs vienkārši saskaitām mirušo skaitu. Tie ir cilvēki, kas bēga no uh, drausmīgas dzīves, un viņi ne jau uh, bēga tādēļ, lai beidzot eh, ieraudzītu šo Eiropas sapni. Nē, viņi vienkārši devās prom, lai glābtu savu dzīvību. Tādēļ mums ir jāuzņems daļa atbildības un mums kaut kas beidzot ir jāsāk darīt. Tas, ka e, tiek organizēta šāda bēgšanais, tā taču kāds stāv, mums šie cilvēki ir e, jāieliek cietumā, bet e, mums tas neatbrīvo no savas atbildības daļas. Paldies, tagad Sargentīnī kundze, divas minūtes. Dank u, voorzitter. Uh... Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, Tīneke, par uh, jūsu stāstījumu. Tad, kad es lasīju uh, šo rezolūciju, īstenībā uh, man šķita, ka es lasu romānu. Un Busatil kungam es varu piekrist, viņš teica, ka tajā brīdī, kad mēs šeit runājam, un uh, tad, kad tika rakstīta šī rezolūcija, visu laiku gāja bojā cilvēki. Uh, Mums, protams, ir jāsaprot, ka ir jācīnās arī pret kontrabandistiem, jo uzskatu, Mums ir jāpiedāvā šiem cilvēkiem citas iekļūšanas iespējas Eiropas Savienībā. Ja viņi šeit var nokļūt tikai tādās eh, sagrabējušās laivelēs, tad, protams, eh, viņiem nepaliek cita iespēja, bet ja viņi te varētu legāli nokļūt, tad viņi to varbūt arī izvēlētos kā uh, alternatīvu ceļu. Par, mē, līdz ar to mēs paši arī esam līdzatbildīgi par tādiem nelaimes gadījumiem. gribēju pateikt, ka dalība valstis arī ir visai uh, rezervētas un negrib pašas pastāstīt, kas tad īsti uh, notika konkrētā brīdī un kur katrs uh, tajā brīdī atradās. Mēs nevaram uh, mēģināt atkratīties no savas atbildības un dalību valstis pat tiešām bieži vien noliedz faktus vai mēģina tos notušēt. Bet, pateicoties jūsu ziņojumam, mēs pārliecinājāmies par to, ka mums ir ļoti daudz jādara, tas uh, kalpo par vielu pārdomām. Esmu jums ārkārtīgi pateicīga par sniegto informāciju. Bet, ja cilvēki vienkārši uh, tādā brīdī nolaiž acis un ignorē šos uh, ļoti bedīgos notikumus, tad tas nav pieļaujami. Paldies uz divām minūtēm, Trianti Filibis kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribēju pateikties abiem runātājiem un arī eh, referentai Strikskundzei par sagatavoto ziņojumu. Viņa ir ārkārtīgi daudz darba un enerģijas tajā ieguldījusi, tiekoties gan ar eh, ierēģiem, gan ar eh, militāro spēku darbiniekiem un arī ar pašiem bēgļiem, kas ir izdzīvojuši īstenībā nav tā īsti skaidrs, kuram tad ir jāuzņems atbildība par to, ka trauksmes signāli netika pareizi uztvērti un nebija arī attiecīgās reakcijas. Mums ir jāsaprot 2. no 2. jūlija līdz 19. jūlijam tiks uh, apkopot informācija par to, kas notiek uh, teritoriālajos ūdeņos un notiks arī dažādas operācijas. Un, ja tiks konstatēta pārkāpuma, tad būs arī uh, tiesvedības process. Mums ir jāsaprot, uh, ka šādas traģēdijas notiek katru dienu, cilvēki atstāja dzīvību vidusjūrā, un, protams, tam, eh, seku, tam būs arī konkrēts sekas. Mums ir jānosoda eh, tas, ka daudz vēl joprojām ir uzskats sev par nesodāmiem. Mums, mēs nedrīkstam pieļaut, ka aizvien vairāk cilvēku noslīkst mūsu teritoriālais ūdeņos. Es gribēju pateikt, ka ir jāatver uh, centrs, uh, bēgļu uzņemšanas centrs Lampedūzā, kas īsti neskaidra apsvērumu dēļ tika slēgts pagājušajā gadā. Paldies, uh, Dievs Demēras kungs, uz divām minūtēm. Paldies, priekšsēdētāji! Esmu ārkārtīgi pateicīgs uh, viesiem par uh, sniegto informāciju. Santīnī kungs, es gribēju teikt, ka arī es kādreiz biju migrācijas eh, un bēgļu komisijas priekšsēdētājs pirms trim gadiem. Tādēļ es ļoti labi saprotu, par ko jūs runājat. Es gribu teikt, ka šis ziņojums kalpo kā modinātā pulksteņa zvans. Mums beidzot ir jāsaprot, ka cilvēks nedrīkst atstāt bezpalīdzīgi, ka nedrīkst viņus atstāt eh, likteņu varā. Gribēju arī pateikt, ka es ticu Spāņu jūras spēkiem. Neviena no Spānijas jūras spēku fregatēm nebūtu cilvēki vienkārši sēdējuši uz kuģa un skatījušies, ka cilvēki iet bojā. Tā tad eh, es domāju, ka fregates eh, tā arī nesaņēma nekādus trauksmes signālus. Tādēļ es gribēju arī pateikt, ka 26. un 27. datumā tika sniegta palīdzība diviem kuģiem, bet kādēļ tad pārējiem kuģiem netiks sniegta šāda palīdzība? Uh, Mēs nedrīkstam visu laiku tikai kurināt aizdomas. Ir jābūt izmeklēšanai un ir jānoskaidro konkrēti fakti. Es gribēju pateikt, pateikties Striks kundzei par šo tik trāpīgo ziņojumu, kas īstenībā uh, daudzējādā ziņā tā kā kaisa sāli brūcēs, bet tas ir ārkārtīgi vērtīgs un lietpratīgs. Uh, Protams, mums arī ir e, jāsadarbojas e, un ir jāparūpējas, lai notiek izmeklēšana, ir jābūt arī koordinācijai, bet ja jūs pieprasāt, e, lai jūras spēki tiktu koordināti savā starpā, kad tad, no kura brīža? Es gribēju teikt, ka Itālijas kūģis eh, atradās 36 eh, jūdžu attālumā. Kā tad viņi varēja uztvert šos signālus? Tas ir jānoskaidro. Un, protams, ir protokols par eh, pasākumiem vidusjūras reģionā, un jūs varētu pavaicāt mūsu komitejas priekšsēdētājam. Viņš dzīvo pie Atlantijas okeāna krasta. Uh, Varbūt, ka arī tur ir desmitiem tūkstoši cilvēku zaudējuši savas dzīvības. Tā tad nevarētu teikt, ka visi iet bojā tikai vidusjūrā. Man ir jāsaka, ka Spānijas jūras spēki un aizsardzības ministrija ir snieguši ļoti labus paskaidrojumus. Nākamais runātājs, kur Čeitas kungs lūdzu. Paldies, es arī centīšos nerunāt ilgāk par divām minūtēm. Es negribu atkārtot to, kas jau tika pateikts. Protams, mums ir jāsadarbojas patvēru meklēšanas jomā, bēgļu jautājumu jomā un tā tālāk un tā joprojām. Bet gribēju teikt kaut ko citu. Strīkas kundzes ziņojums patiešām ir ārkārtīgi šausminošs. Ir eh, ļoti smagi to lasīt. Mēs te runājam par nolaidību, par kriminālu noziegumiem, cilvēki ir gājuši bojā, un e, kāds vienkārši uz to visu skatījās. Mēs varam e, konstatēt nolaidību, un palīdzība netiks sniegta ļoti labi redzot, ka cilvēkiem, cilvēkiem draud nāve. Ja es, piemēram, izraisu satiksmes negadījumu un kādam uzbraucu un vienkārši bēgu prom, tad, ja vēlāk tieku noķerts, man ieliek cietumā. Uh, Nu, arī šajā gadījumā attiecīgajām pusēm ir jāuzņēmas uh, atbildība. Mēs te nevaram uh, pieļaut, ka kāds uh, slēpjas aiz valsts iestādēm un uh, visu vainu uzveļ tikai Spānijas vai Itālijas jūras spēkiem, bet fakts ir tāds, ka cilvēki ir miruši un viņi ir miruši krimināla nozieguma rezultātā. Tādēļ ir jāuzsāk izmeklēšana un uh, vajāšana. Ja mēs runājam par jurisdikciju, tāds ir mans viedoklis, un ja mēs runājam par uh, nodarījumiem, par kriminālu noziegumiem, tad, protams, tie ir jāizmeklē un pēc tam ir jāsod vainīgie. Šo ziņojumu es iesniegšu mūsu prokuratūrā, lai uh, beidzot iestādes varētu sākt izmeklēšanu. Nav pieļaujams tas, eh, ka noziedznieki izsprūg cauri sveikā un ir arī starptautiskā krimināltiesa Hāgā. Paldies! Paldies, Kročetas kungs, un tagad dodu vārdu Tiševits kundzei. Viņa vēlas pirmo reizi izteikties šajā Lībe komitē. Viņa ir jaunā uh, Horvātijas delegācijas novērotāja. Lūdzu, esiet sveicināti mūsu vidū. Vārds jums. Nav ieslēgts mikrofons runātājai. Paldies, priekšstādātāji! Vienmēr visgrūtāk ir pār lūpām dabūt tieši visvienkāršāko patiesību. Šie cilvēki tiek atstāti likteņu varā, viņi nomirst par spīti tām, ka tika nosūtīts uh, glābšanas signāls un lai arī piekrastes amatpersonas par to zināja. Cilvēki netika glābti un visi nomira, ja neskaita deviņus, kuri vienkārši nonāca Lībijas piekrastē. Mēs cik vien daudz gribam varam runāt par cilvēku tiesībām, bet ja tajā pašā laikā mēs vienkārši ļaujam cilvēkiem nomirt, tad tas norāda uz to, cik nevērtīgi ir mūsu vārdi. Tas norāda uh, uz nopietnām bažām. Cilvēki, kas, bē, kas bēga no Lībijas, netika uzskatīti par prioritāti. Viņus arī neuzskatīja par Eiropas Savienības vai NATO spēku atbildībā esošiem cilvēkiem. Nu, diemžēl šis arī nebija vienīgais gadījums. ANO ir aplēsos, ka vismaz 1500 cilvēki ir gājuši bojā, mēģinot uh, tikt pāri vidusjūrā 2011. gadā. Šķiet, ka šie cilvēki. Uh, Eh, riskē, ir gatavi riskēt ar savu dzīvību, lai bēgtu no briesmīgās situācijas savās valstīs. Un mums ir pienākums viņus aizsargāt. Un es nobeigumā gribu sacīt, Itālija pirms vairākiem gadiem notika tā, ka zvejnieks eh, glāba glāba, glāba um, bēgļus, un, un viņš stājās tiesas priekšā, un viņš sacīja, nekad neesmu darījis neko labāku. Makintāļa kundze, paldies! Vēlos pateikties uh, Strikas kundzei par viņu ziņojumu. Tas ir kodolīgs, viegli lasāms un augsts vērtējums. Tiešām ir šausminoši, ka šajā uh, mūsu laikmatā mēs redzam simtiem cilvēku bēgļu zaudējumu dzīvības. Mm jūrā, kaut arī mums ir pilnīgi iespējams šo problēmu risināt. Es gribētu atbalstīt Busutelu kunga viedokli. Protams, ir vērts raudzīties uz cēloņiem sekām, taču vēl svarīgāk ir pielikt tam punktu nākotnē, lai nekas tāds nākotnē notiktu. Es vēl gribētu jūs aicināt padomāt par Eurošo, Eiropas piekrastes priekšlikumiem. Uh, Esam dzirdējuši priekšlikums par šādu Eiropas piekrastes uzraudzības sistēmu, lai tiktu izveidot nacionālu koordinācijas centri, kam būtu pārskats par situāciju Eiropā un lai būtu arī izveidots konkrēts saziņas tīkls. Es gribu aicināt mūs koncentrēties uz to, ko mēs varam paveikt ar Euroshore starpniecību, lai risinātu šo problēmu un lai spērtu konkrēts pozitīvs soļus uz priekšu. Es gribētu, lai mēs drīzāk dotos šajā virzienā, nekā tērā daudz laika, uh, mēģināt atrast vainīgo par to, kas jau noticis. Bronksa kungs, lūdzu. Paldies, Tad kas ir vainās, vainojas par to, ka 72 cilvēki devās pāri bīstamai jūrai mazā piepušamā laiviņā? Arī šajā rezolūcijā ir norādīts uz to, ka Lībijas uh, spēki šos cilvēkus uh, e, piespiedz sēsties uh, laivā, un ka šie cilvēki nākuši no vairākām uh, valstīm subsahāras reģionā, taču nav nekāda pierādījuma tam, ka viņi tur tika saņemti ciet un ka viņš piespiež sēsties tajā laivā. Viņi paši labi zināja, kur viņi dodas. Viņi devās uz Eiropu, piena un mēdus zemi. Tā tad eh, arī šie cilvēki tomēr ir vainojami. Pēc tam tiek vainot visādi zvejniecības kuģi un militārie kuģi un helikopters. Viņiem tiešām var pārmest to, ka viņi nepalīdzēja, taču jāņem vērā, ka viņi zināja, ka ja viņi to darīt, tad eh, šīs viņi paši un viņu valstis tagad būtu atbildīgs par šiem cilvēkiem, kā jau zināms eh, no sprieduma pret Itāliju. Un skaidrs, ka tie, kurus Eiropa glābi, parasti pēc tam uh, par atbildīgiem uzskata savus glābējus, un vēl viņš šantažē. Protams, ka kontrabādists vēlas vienkārši uzdzīvoties uz uh, šo nelēmas putnu uh, rēķina. Bet Eiropā ir arī pienākums e, izskatīt visus šos bēgļu patvērumu pieprasījumus, un e, Eiropas valsts vairs nedrīkst nosūtīt šos cilvēkus atpakaļ. Ja visi šie cilvēki tiktu notvērti un nosūtīti atpakaļ, tad, e, tad arī ar to tikt pielikts punkts šādiem migrantu plūsmas gadījumiem. Paldies, Ekolīno kungs, lūdzu. Šādi gadījumi ir traģiski, un mums eh, skaidri tika izskaidrots, ka te ir runa par cilvēku kontrabandu, cilvēki nonāk bieži vien kriminālo organizāciju rokās. Es esmu jaunās specializētās komisijas crime eh, loceklis, re, referents, un um, mēs strādājam tieši pie šāda veida gadījumiem. Bija runa par kopīgo atbildību, kas vēl ar vienu netika noteikta. Taču šeit nav runa tikai par šādu veidu atbildību. Šajās dienās no Lībijas un Ēģiptes ir ieradušies vairāki kuģi ar Guzau Lampedūzi, un te jau tika minēts, ka ir jāatver eh, atkal Lampedūzas bēgļu uzņemšanas centrs. Uh, un jāizveido uzņemšanas struktūra, lai šos cilvēkus varētu pārsūtīt tālāk. Eiropas Savienība te neko īpašu nedara. Mēs Itāli, Itālijā par to esam runājuši arī. E, Strasbūrā plenāru sesijā man kolēģi atcerēsies, esam par to izteikušies un par to, ka jābūt konkrētiem risinē. Santīnī kungs Strikas kundze. Uh, Eh, jā, ir šim eh, divpusējam nolīgumam starp NATO un es eh, konkrēti jātainojas darbos. Mums nolīgums ar Tunisiju, Ēģipti un citām valstīm. Un tie ir jāīstenot citādi. Cilvēku tirzniecība turpināsies un no tā cietīs Itālija, Malta, Spāniju. Risinājumu nebūs, jo Eiropas dalībvalsts neizrāda to atbildību solidarātu, kur mēs tiešām gribētu piedzīvot. Lūdzu, turpina Lopes Agilāra kungs, ja vēlties uh, sniegt atbildes, tad lūdzu Strikas kundze. Liels paldies, milzīgs paldies jums par komentāriem, uh, par man uzstāšanos un ziņām par komplimentiem, dažkārt arī kritiskām piezīmēm, taču no tā viss mēs varam mācīties. Es iesākumā gribētu uzsvērt to, ko sacīja arī Busutila kungs, ka kopš tā brīža ir notikuši jau vairāk negadīju. Es jau sāku savu uzstāšanos ar to, ka pagājušas nedēļa jau 1500 cilvēku gāja bojā vidusjūrā, zaudēja savu dzīvību tas iemesls, kāpēc mēs izvērsām šo pētījumu, bija tikai tāpēc, lai mācītos no šiem gadījumiem, lai izvairītos no tā, ka šādi traģiski gadījumi atkārtojas. Bet mums tiešām ir skaidri jāsaprot, kas notika, lai mēs varētu mācīties. Mums nepieciešama tāda šie fakti. Kurš bija atbildīgs, kāpēc nebija efektīvas atbildes? Kaut arī bija pavisam skaidri signāli, bet palīdzības saucība. Tātad jautājums, tad, ko mēs varētu uzlabot eh, nolīgumos starp dalībvalstīm vai nolīgumos ar starptautiskām organizācijām, lai tā nodrošinātu, ka līdzīgos gadījumos nākotnē mēs sniegtu atbilstošu atbildi. Tad ir jāskatās uz pagātni, lai izvairītu šāds gadījums no šādiem gadiem nākotnē. Un arī Pusutēl kungs norādījis to, ka vainojumi ir cilvēku tirgotāji, kontrabandis, taču man jāpiekrīt arī Sarņentīnī kundzei. Jautājums ir, kāpēc cilvēki, kāpēc kontrabandisti varēja izmantot šo nelēmas putnu situāciju, jo šie cilvēki bija uh, strupceļā starp Kadāfī un uh, un uh, savā starpā uh, eh, cīniņus izvērsušām organizācijām. Šiem cilvēkiem pašiem bija jāatrod savs ceļš, jo bēgļu nomets jau bija pārpildītas. Un tāpēc, kā jau sacīja, mums jāraugās uz visiem atšķirīgiem faktoriem un cēloņiem, uh, kas izraisīja šo cilvēku situāciju, ka cilvēki pilnīgi bezcerīgi izšķīrās par šādu bīstamu ceļojumu un nonāca tādā situācijā, ka viņi tiek pamesti likteņvarā. Tāpēc es gribētu sacīt, tas, kas notiek jūrā, ir arī Eiropas Savienības atbildība arī tiesa praks par to pierādo liecina. Tas nav kaut kas ārpus mūsu jurisdikcijas, un mēs varam vienkārši novērst acis. Nē, mēs esam par to atbildīgi, indēlās dalībās ir atbildīgs, bet tagad es varētu sacīt, mums ir kopīgas robežas, un līdz ar to mums arī jāraugās uz kopīgiem sicins risinājumiem šādu problēmu gadījumā. Tāpēc es vēlreiz lūdzu jūsu uzmanību izstrādā tāda iespējama saistoša ēs e protokola. Protams, ka jūs ziņā ir arī citas jomas, citas, citu reģionu, bet varbūt sāksim ar vidusjūru, tad to pēc tam to varētu piemērot arī citiem reģioniem. Mm, bet runa būtu nevis par katru atsevišķo problēmu risināšanu, bet par to skatīšanu kopskatā. Piemēram, mēs runājam par uh, kriminalizēšanu, uh, Tagad mēs kriminalizējam tos cilvēkus, kas ir glābuši cilvēkus. Tirzniecības kuģi, kas glābuši cilvēkus, tika sodīti, tāpēc, ka viņus uzskatīja par uh, cilvēku tirzniecībā iesaistītajām pusēm. Tad ir tik daudz eh, cilvēcisku faktoru, kāpēc tirzniecības kuģis vai citi kuģi vairs nevēlas. Uh, atbildēt uz šādu palīdzību saucienu. Tā tad nav uz to jāskatās eh, kā uz vienu faktoru atsevišķi, bet kopskata. Un tad arī vēl gribu apliecināt eh, robežu valstīm, ka jūs netiek pamesti paši eh, savā likteņu varā. Lūdzu, izpildiet jūs pienākumu prasības, un pēc tam tad mēs uh, uzņemsimies savu atbildības daļu. Un es domāju, ir svarīgi, ka jums, kā Eiropas parlamentam, ir iespēja sākt pētījumu, kā izveidot šādu protokolu, lai uzsvārtu kopīgu atbildību šādā gadījumā. Vēl viena lieta, tik pieminēts Jurašūra, kā iespējamais risinājums. Arī es aizlielu cerības ar eh, šo eh, mehānismu, kas tad varētu nodrošināt labāk informācijas apmaiņu. Bet tad ar to nepietiek jautājums, kas notiek ar šo informāciju. Ja jūs varat identificēt ļoti mazas zvejniecības laivas, tad jums arī jānodrošina, ka tālākais, tālāk notiekošais atbilst eh, cilvēku tiesībām starptautiskiem tiesību standartiem, nevis, ka vienkārši cilvēki tiek uh, atspiesti atpakaļ, lai pārliktu atbildību uz Ziemeļāfrikas valstīm. Mēs eh, zinām, ka ja mēs pieprasīsim tādu nolīgumu ar Ziemeļa eh, Āfrikas valstīm, lūdzu paturiet savus bēgļus savā pusē, tad eh, te būs problēmas ar cilvēktiesībām. Tad gribētu aicināt Eiropas parlamentu nodrošināt, ka nekas tāds nenotiks. Paldies par jūsu uzmanību un ceru, ka nākotnē varēšu sadarboties šajā jautājumā ar jums atkal. Paldies par šo viedokļu apmaiņu. Turpin priekšsēdētājs. Šīs diskusija bija ļoti produktīva, jo šie jautājumi ar vien mūs kā Eiropas Savienības dalībvalsts pārstāvis ļoti uztrauc, sadarbojoties ar Eiropas padomu. Pateicos arī Santīnī kungam, migrācijas komitejas priekšsēdētājam. Es tikai gribētu pieminēt eh, Strikers kundzes eh, sacīto. Eh, šī problēma galvenokārt ētiska apsvēruma dēļ attiec uz visām dalībvalstīm, ne tikai uz vidusjūras piekrastes valstīm. Es domāju, ka visas Eiropas Savienības dalībvalsts un Eiropas padomis valstis nevar uzskatīt, ka tās ir tāda kā atsevišķa sala kat par sevi. Vairums no šiem nelegāliem imigrantiem patiesībā grib doties uz tālākam dalībvalstīm, uz Zviedriju, Vāciju, apvienoto karalisti. Tad, ja mēs varētu visi to kontrolēt, tad tas nāktu par labu mums visiem, tas ir mūsu visu interesēs. Tad kā mēs varam sadarboties? Mēs te neesam atnākuši vienkārši, lai smago jautājumu uzlikt uz jūsu pleciem. Nē, mēs gribam pārbaudīt, kā mēs sinerģijā varētu sadarboties. E, Eiropa nav ar neierobežotiem ekonomikas līdzekļiem, tomēr ir lietas, ko mēs varam darīt cilvēktiesību labā, un šis konkrētais skatījums to varētu pierādīt. Eiropas parlamentam ir taču savu ref, e, resursi tas var tos piešķirt vienai vai citai lietai. Tad mēs te kaut ko varam darīt. Un vēl viena lieta. Paraudzieties, paraugieties vēlreiz uz bēgļu, bēgļu politikas jautājumu, patvērumu politikas jautājumu. Mm tie, kas pieprasa patvērumu, patiesībā nevienmēr eh, stāv eh, ar cepuri pie iestādes durvīm, bet eh, viņi nonāk pie mūsu krastiem nestabilās laivās. Un mums šī situācija ir jārisina, taču acīm redzot, līdz šim mēs to neesam darījuši pietiekoši labi. Cilvēku tiesību tiesa šo lietu skata Šādi jūs nevarat liekt patvērumu cilvēkiem, kam tas nepieciešams un kādu sūtīt atpakaļ. Paldies, priekšsādātājs, ļoti labas diskusijas. Pateicos abiem viesiem, Strikas kundzei un Santīnī kungam. Paldies, ka bijāt ar mums un ceram arī turpmāk ar jums sadarboties. And no further delay. Un ķeramies pie nākamā darbkārtības jautājuma kas saistīts ar Eiropas Savienības ASV delegāciju, kas martā notiek uz Vašingtonu. Tā tad eh, trīs dienu darba kārtība tur tik skatīta. Vispirms iniciatīvas data aizsardzības jomā, otrkārt diskusijas par to, kā tiek īstenots eh, savstarpējā tiesiskās palīdzības eh, līguma attiecībā uz eh, terorismu finansēšanu izsakošanas programmu TFTP. Un treškārt par draudiem brīvī, vārdu brīvībai, brīvībai lietot internetu un privātumu attiecībā uz PNR nolīgumu. Tā kā uzklausīsim uh, Alvaro kungu, mūsu referentu, un tad būs diskusijai laiks pusstunda. Alvaro kungs, lūdzu jums vārds. Paldies, priekšsarētāji. Kā es saprotu, pats ziņojums nav vēl izplatīts. Jā, saka priekšsētājs, man ir teikts, ka visi Lībe komitejas locekļi tuvākajās dienās saņem šo uh, ziņojumu. Jā, pavisam drīz jums visiem tas būs pieejams. Labi, paldies, jo mēs jau tā esam diezgan eh, aizkavējuši darbu. Tad eh, pavisam īsi Varbūt eh, delegācijas sastāvs bija es pats, Barones Latforda, Sonikungs, Rucas kungs, Romero Lopes kundze, Diesi Mēra kungs, Sipel kungs, Papa Nikolau kungs, Albrecht kungs un Klēra Vēlse, kas ir Eiropas eh, parlamenta eh, Vašingtons biroja eh, koordinātori. Un no mūsu sekretariāta mums bija Antoāns Kalēns, Petra Geca. Un vēlos arī viņiem visiem pateikties par palīdzību delegācijas šajā misijā. Un skaidrs, ka bez kompetences palīdzības no sekretariāta puses mēs būtu tikai uz pusi tik efektīvi, kā bijām. Tātad mums principā bija viena dienas līdzdalība Eiropas komisijas konference 19. martā Tātad četri Libē komitejas locekļi uzstājās šajā konferencē, un mēs vēlējāmies veidot arī uh, diskusijas ar uh, ASV atbildīgajām personām par data aizsardzības jautājumiem pēc uh, 9. marta komisijas konferences, tāpat arī par savstarpējas tiesiskās palīdzības līgumu īstenošanu attiecībā uz eh, Eiropas Savienības ASV teroristu finansējumu izsakošanas programmu, kā arī par draudiem brīvībai, eh, vārdu brīvībai, interneta brīvībai un privātumam. Eh, attiecībā uz PNR līgumu arī bija sarunas. Pašas sanāksmes, kas mums bija, notika kopā ar pārstāvjiem no tieslietu, iekšzemes drošības eh, departamenta un citiem ASV valdības departamentiem. Tikāmies ar Danielu Vaicneru kungu. Tātad, principā, tas ir cilvēks, kurš informē prezidentu Obamu par to, kāda likumdošana ir nepieciešama. Tirzniecības departamentu pārstāvi arī bija pārstāvēti, un tāpat arī ir de demokrātijas institūta pārstāvi. Tātad es domāju, ka šobrīd mēs varam sacīt, ka uh, sanāksmēs mēs varējām uh, dzirdēt pirmo reakciju uz Eiropas uh, Savienības data aizsardzības pakets e, ieviešana. Mēs bija radās skaidrība, kā mēs varam sadarboties, kāda ir kopīgā pieeja. Principā mums paveicās, ka uh, viņiem arī tika izskatīt šie jautājumi. Un uh, daži kolēģi tikās arī uh, ar pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem dažādu organizāciju pārstāvjiem, tāpat bija iespējams arī pārunāt eh, ASV, Eiropas Savienības PNR nolīgumu, TFTP nolīgumu. Tā kā tika eh, piedāvāt arī iespēja ar kongresu pārstāvjiem tikties un pārunāt eh, šo minēto nolīgumu īstenošanu. Kas attiec uz TFTP nolīgumu īstenošanu? Tad tur visdrīzāk šajā komitejā mums ir jau eh, eh, paredzēts eh, turpināt šo diskusiju jūnijā. Un kā turpinājums iepriekšējā delegācijas mi, uh, misija uz ASV bija uzsvērts, cik svarīgi turpināt uh, šo sadarbību brīvības taisnīgumu jomā. Un uh, risināt ar privātumu jautājumus. Tad, par ko mums izdevās vienoties, un vēlreiz paldies par šo iniciatīvu no sekretariāta puses, ir panākt to, ka tā nav viena atsevišķa sanāksme, bet gan kā sākums e, ilglaicīgai diskusijai starp abām pusēm. Tā progress ir panākts, un Tā tad e, varētu šī gada rudenī Briselē būt uh, turpinājums un nākamā gada pavasarī Vašingtonā nākamā sanāksme. Tā kā tas viss bija ļoti interesanti, mēs atradām arī kopīgus viedokļus, sapratām arī, kur ir joms, kur mums ir atšķirīgi viedokļi, un ilgtermiņā es uzskatu, uh, ka uh, ļoti atzīstam ir eh, šī iniciatīva, eh, kur mēs uzņēmāmies, eh, lai veidotu sadarbību starp Eiropas Savienību un ASV vēl ciešāk šajās jomās. Šeit ir vairāk kolēģi arī šodien klāt kas bija mūsu delegācijā, varbūt viņi vēlas kaut ko papildināt vai palabot manis sacīto, vai vienkārši būtu apmierināti ar to, ka es esmu pateicis pareizo. Jā, paldies, Alvaro kungs, saka priekšsarētājs, sāksim viedokļu apmaiņu. Da, tā tad eh, delegācijas dalībnieki, kas piedalījās šajā misijā uz Vašingtonu. Ies Hemera kungs. Jā, paldies priekšsarētājiem. Es pilnībā atbalstu tikko dzirdēto kur ļoti lakoniski Alvaro kungs pat tikko izstāstīja. Jā, es arī piedalījos šajā delegācijā. Un tā bija eh, ļoti laba iespēja skatīt datu aizsardzības jautājumus, TFTP un datu, pasažieru datu jautājumus. Manuprāt, mums nākotnē vajadzētu arī paturēt prātā dažas lietas, ko varējām secināt. Izskatījās, ka viņu pusi nav pārāk interesēta mūsu kā parlamentāriešu viedoklī. Mums vajadzētu radīt lielāku interesi. Mums ir vieglāk panākt vienošanos ar cilvēkiem, kas ir, eh, teiksim, eh, arī kongresa pārstāva, nekā ar ierēģiem. Mēs tikāmies ar administrācijas pārstāvjiem pārsvarā. Arī eh, viņa tirzniecības departamentu pārstāvjiem tā skaitā. Protams, ka mēs turpināsim tikties ar visdažādākajiem ASV pārstāvjiem Un katra sanāksme, protams, ir noderīga, mums progresu panāksim, bet mums ir jālīdzsvaro sastāvs cilvēkiem, ko mēs tiekamies. Tātad. Viņu puse nevēlas nekādas normatīvās reformas. Viņa vēlas uh, panākt eh, progresu visiem citiem līdzekļiem, tikai ne ar likumdošanas palīdzību. Paldies, tālāk eh, Romero kundze. Paldies. Vēlējos apstiprināt mūsu delegācijas vadītāju sacīto. ASV iestāžu interese eh, bija tiešām dzirdēt, ko mēs vēlamies kā administrācija, bet pāruns par līgumu. Nu, parlaments ir tikai viena no pusēm šādā līgumā. Un uh, cilvēki, ar uh, kuriem mēs runājam, īsti nebija uh, mums līdzvērtīgā līmenī šādi jautājumi tiešām prasa ASV kongresa līdzdalību. ņemot vērā, kāda ir mūsu iepriekšējās misijas bijušas, tad tiešām bija ļoti noderīgi. Tur bija ziņojums par datu aizsardzību, kur parādījās arī skaidrība par to, ka cilvēki e, labāk izprot situāciju, bet mums nav bijusi iespēja runāt ar saviem kolēģiem ASV kongresam, varbūt mums aicināt viņus šeit, pa, painformēt, ka jā, mums šeit ir jautājumi, kas tiks skatīts saistībā ar datu aizsardzību. Un kongresā tiks e, izskatīti vairāk saistīti jautājumi, bet mums nav bijusi iespēja sazināties ar šiem e, kongresa locekļiem. Tas īsti nav pareizi. ka kongress e, mūs neuzņem, jo kongresam būtu mūs jāuzņem, nevis tikai ierodās uz sanāksim vienam vai diviem kongresmeņiem. Līdz ar to mums būtu nepieciešams e, sanākt pietiekam lielu cilvēku grupu, kas būtu no kongresa ieinteresēti mūs uzņemt. Un, un tas mums arī būtu jāpanāk, ja mēs vēlamies eh, progresu redzēt. Tātad mēs vēlamies izmaiņas likumdošanā. Tad mums, protams, ir jātieks ar tiem, kas pieņem likumdošanas akts, un, protams, arī jāņem vērā arī politisko grupas. Eh, po, Papa Nikolau kungs tālāk. Paldies, priekšsēdētāji! Vispirms vēlos pateikties Alvāro kungam par vadošos lomas uzņemšanos delegācijā un koordinēšanu, tāpat arī sekretariātam, visiem, kas piedalījās šajā misijā. Šī man bija otrā reize, es biju šāds delegācijas sastāvā. Jā, es arī sajūtu, to pašu, ko citi kolēģi, ka mēs tuvojamies vēlamajam. Kaut arī ASV ir atšķirīga pieeja daudzos jautājumos salīdzinot ar mums. 11. septembra uzbrukums pirms 11 gadiem tomēr bija ievērojams faktors, kas vērsts uz viņu pieejas maiņu, tā skaitā attiecībā uz datu aizsardzības jautājumiem, bet mēs tuvojamies savos vietakļos, lai gan paliek ļoti daudz, kas vēl diskutējams. Uh, tikšanās bija sekmīgas, mums bija daudz jaunu, labu kontaktu. Un mēs arī uzaicinājām viņu pusi, ierasties šeit, lai saglabātu šos kontaktus, kas vērsti varbūt ne tikai uz eh, tikšanos ASV, bet arī Eiropā. Un es pilnībā eh, piekrītu Dievs Demēra un Lopes kundzes tikko sacītājiem, ka mums ir jāmēģina veidot eh, diskusijas politiskajā līmenī. Uh, Daudzās mūsu sanāksmēs cilvēki saka, jā, mēs jums piekrītam, mēs saprotam, ko jūs vēlaties, mēs zinām e, šos tehniskos jautājumus, bet politiskie lēmumi, kas ir jāizdara, nu, par tiem jums jārunā ar kādu no kongresa, ar jūsu kolēģiem. Līdz ar to nākotnē vēlme arī ir e, turpināt Eh, šāda veida delegācijas, eh, uzturēt pēc iespējas ciešāk šos kontaktus un censties eh, politiskā līmenī tikties ar sava līmeņa pārstāvjiem, varbūt, ja tas būtu iespējams, tad būtu tiešām lieliski. Paldies, tālāk Zībras kundze. Jā, paldies neesmu gan tik optimistiska eh, kā citi kolēģi un kolēģis attiecībā uz to, ka mūsu viedokļi tuvojas. Jā, ASV tīpaši tā saucamajā pilsoniskajā sabiedrībā ir ļoti aktīva kustība par to, ko nozīmē data aizsardzība, un uh, mums varbūt tas īsti nenozīmē, ka tas viss ir pilnīgi skaidrs arī visās eh, valdības uh, struktūrās. Ir skaidrs, ka nebūs e, vienpusējā ASV likumdošana attiecībā uz datu aizsardzību. Viņam sistēmā nekas tās nav paredzēts. Līdz ar to jāskatās, kā, kas cits ir sasniedzams. Tā kā es labprātāk arī uh, diskusijās ar ASV, kas, protams, ir ļoti nepieciešama, tomēr tad eh, viena vai otra nostāja mums ir skaidrāka. Jautājums ir par to, ko tad mēs aicinām uz šo diskusiju, vai tie ir pilsoniskās sabiedrības pārstāvi, valdības pārstāvi. Un skaidrs, ka valdības pārstāvi ierastos ar ļoti skaidru pozīciju. Tad būtu labi, ja. Uh, ne tikai uh, atsevišķi dalībnieki vai politiskās grupas būtu ar šādu nostāju, bet gan, eh, ka mēs uh, prezentētu savu kopēju nostāju kā komitejai, kā parlamentam, bet, nu, mēs principā jau esam debašu sākumā tikai. Tātad ir svarīgi tādas pamatnosacījums. Uh, paust. Reding kundze ļoti skaidri ir pateikusi, ka datu aizsardzība nav kaut kāda blakus lieta, bet gan pamatvērtība, kas mums ir jāaizsargā. Un Eiropas Savienības iekšienē jau vienošanās par to, kas ir datu aizsardzība, cik svarīgs mums ir eh, ekonomiskās intereses un kā mēs varam rast šo līdzsvaru, tos, to mums ir būtiski saprast eh, gan Eiropas Savienības iekšienē, gan arī turpinot debats ar citiem partneriem. Paldies! Albert kungs. Jā, paldies priekšsarētāji. Arī no savas puses vēlos pateikties Aleksandram Alvaro, eh, delegācijas vadītājiem, kurš ļoti lakoniski arī visu izstāstījiet. Vēl kā īsts papildinājums eh, konferences kopā ar Eiropas komisiju Tātad, ko viņi organizēja par datu aizsardzību, to mēs tad arī apmeklējām par datu aizsardzību abās Atlantijas okeāna pusēs un eh, ciešāk sadarbība starp eh, abas puses iesaistītajām pusēm tā tiks stiprināta un tas, manuprāt, ir ļoti svarīgi. Un Dievs Demerkungs jau to pieminēja, arī citi to pieminēja, ka stiprinot šo sadarbību, tematisko sadarbību, ir nepieciešams arī turpmāk attīstīt. Un eh, tu, pēc šīs eh, delegācijas mm, ceļojumu, tad eh, runājot par datu aizsardzības paketu, ko mēs vēl rītdien apspriedīsim šeit komitejā. Uh, Tad kā papildinājums eh, tam, tad oktobrī mēs uzaicināsim ASV puses pārstāvis šeit un ir ļoti svarīgi eh, šo iniciatīvu uzņemties un saglabāt, eh, lai šis uzsāktais ceļš tad tālāk arī tik turpināts un tieši ASV kongresa pārstāvis aicināt šeit tieši attiecībā uz diskusijām par datu aizsardzības eh, standartiem. Un kā ziņotājs, eh, referents par eh, regulu attiecībā uz datu aizsardzību, man ir ļoti svarīgi jau šobrīd sākt debatas ar ASV vai mēs varam rast tādu tuvināšanos attiecībā uz jautājumiem, kas saistīs ar privātu datu aizsardzību. Mēs varam panākt kādu progresu. Un attiecībā uz šīm eh, pamatiesībām un policisko sadarbību eh, datu aizsardzības jomā tur es esmu skeptiskāk noskaņots. Es jau par ilgāku laiku referents eh, transatlantiskai sadarbībai datu aizsardzībai, kā arī eh, attiecībā uz šī nolīguma N referenta aizvietotājs, tad neesmu tik optimistiski noskaņots, ka mēs eh, pietiekami strauji virzamies uz priekšu, lai panāktu kopīgu standartu šajā jomā. Mums vēl ir uh, ļoti tāls ceļš ejams, kā Zipers kundze arī sacīja, mēs diezgan tālu esam no tā, ko vēlamies. Un eh, tieši tādā mums arvien biežāk ir eh, bijušas eh, domstarpības starp deputātiem un domāt par komunikācijas uzlabošanu. Nevis vienreiz gadā varbūt aizlidot līdz Vašingtonai, bet tad šīs vienas stundas sanāksmes vietā domāt par citiem formātiem, videokonferenci vai uh, uzaicināt viņus arī šeit uh, uz Brīseli un saglabāt šo tiešo kontaktu ar uh, kongresa pārstāvjiem Vašingtonā. Jā, paldies, un tad dodam vārdu atkal Alvaro kungam, jo neredz, ka kāds vēl vēlētos izteikties. Tātad eh, varu jūs painformēt, ka esam paredzējuši rudens sākumā, uzreiz pēc vasaras pārtraukuma, vienu starp parlamentu pasākumu, kur piedalīsies Eiropas parlamentu pārstāvi un Nacionālā parlamentu pārstāvi, lai uzraudzītu, kā virzās eh, eh, attīstība Eiropas dro, brīvības, drošības un taisnīguma telpā. Tātad mums ir nepieciešams uzraudzīt šo procesu un esam paredzējuši, ka septembra sanāksmē, kā tas tiek plānots, mēs uz to aicināsim arī ASV kongresa pārstāvis. Tātad Uzaicināsim ar ASV administrācijas pārstāvus, lai viņi piedalītos šajā pasākumā. Un īstenot šo izveidoto principu, ka mēs stiprinātu šīs starpparlamenta dialogu starp Eiropas parlamentu un tā skaitā arī ASV kongresu. Tās mums ir regulāras bažas bijušas par šo kontaktu stiprināšanu un e, katrā ziņā viņi saņems mūsu uzaicinājumu. Alvaro kungs, ja jūs vēlaties noslēgumā painformēt mūs par kopsavilkumu Jā, paldies priekšsarētājs, var izteikties pavisam īsi, vēlos pateikties eh, eh, delegācijas eh, locekļiem, kas bija Vašingtonā par komentāriem. Es jau pateicos par, par sekretariātu līdzdalību, tad varbūt par kongresa pārstāvjiem, mūsu partneriem ASV pusē. Tā ir ļoti laba ideja uzaicināt viņus šeit, lai mēs vēl parādītu, ka um, tas, ka viņi nepiedalās mūsu uh, sanāksmēs Vašingtonā, tas ne, neatņem mums drosmi. Katrā ziņā uh, novembrī paredzēts vēlēšanas, un uh, tā kā viņi varētu būt interesēti piedalīties, un varbūt varam piedāvāt uh, vi, arī ņemt līdzi arī uh, administrācijas pārstāvis ko mēs esam sapratuši e, pēdējo gadu laikā. Augstākās amatpersonas e, kongresmeņu birojos ir e, lielākā mērā iesaistīt šajos jautājumos, un kongresmeņi lielā mērā paļaujās uz šo savu biroju vecāko amatpersonu pieredzi daudzos jautājumos. Līdz ar to kā rezerves variantu. Es piedāvātu un piedāvāt eh, ne, kongresa eh, pārstāvjiem ņemt līdzi savu biroju vecākās amatpersonas eh, un tad novērst arī varbūt tādu nevēlešanos no mūsu puses tikties ar šādām amatpersonām, kas varbūt nav tieši kongresmeni Tā katrā ziņā, ja viņi ir gatavi ar mums sarunāt, tas mums būtu viņi jāuzklausa. Jā, paldies Alvaro kungam par viņu piezīmēm. Mēs eh, labi jā, apzināmies eh, šo situāciju ar vēlēšanām, priekšvēlēšanu kampaņu, kas noteikti būs šajās, šajā rudenī ASV. Tas mums jāpatur prātā, nosūtot uzaicinājumu ierasties. Tas būtu arī viss par šo jautājumu. Ķeramies pie nākamā punkta pašiniciatīvas ziņojums, Kirjākos eh, Triantafilīdis kunga ziņojums par eh, eh, Eiropas Savienības iekšējā solidaritātes stiprināšanu patvērumu jomā. Tas ir komisijas priekšlikums patvērumu jomā par labāko atbildības e, sadalīšanu, savstarpēju uzticēšanās stiprināšanu. Tas tika pieņemts 11. gada septembrī. Padomi panāca vienošanos par kopēju ietvaru praktiskai solidaritātei attiecībā uz dalību valstīm, kas izjūt īpašu spiedienu uz viņu e, patvērumu sistēmām. E, tā skaitā no jauktu migrācijas plūsmu puses. Tātad tas notika 12. gada martā. Un Trienta Flidis kungs tad gatavo parlamentu reakciju šo paziņojumu. Tātad dosim vārdu Trienta Flidis kungam. Un e, vēlāk mums arī diskusija paredzēta. Turiet prātā, ka mums vēl ir tikšanās ar uh, antiterorisma e, koordinātoru Kirkofu kungu. Tā kā Paturiet to prātā, lai mēs varam saulēcīgi šos jautājumus izskatīt, lai pēc tam uh, rīkot uh, koordinātoru tikšanos. Lūdzu, Trienta Flidis kungs. Αγαπητοί συνάδελφοι, όπως γνωρίζετε, οι διαπραγματεύσεις για τη διαμόρφωση ενός κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου Paldies. και οι Sarunas par kopīgo patvērumu meklēšanas sistēma Eiropā norisinās jau krietnu brīdi, bet jāsaka, ka parlaments ar padomi nebūtu nav viensprāts. Es gribēju pateikt, e, ka ar savu ziņojumu nebūtu nemēģinu visu vēl vairāk sarežģīt, nē. Ne ir jāparūpējas, lai Eiropas Savienībā tiktu ieviesta konkrēta aizsardzības sistēma, balstoties uz solidaritāti. Un dalību valstīm ir jāuzņemas kopīga atbildība, un tas jādara taisnīgā veidā. Un īstenībā tās ir vispār zināmas patiesības, bet nevajadzētu to uzskatīt par uh, kaut ko banālu solidaritāte un kopīga atbildība, tāda godīga sloga sadalīšana ir minētas LSD 80. pantā. Tur ir norādīts, ka Eiropas Savienības politiku veido balstoties uz solidaritātes un godīgu at solidaritātes un godīgas kopīgās atbildības principu. Tas attiecas gan uz ekonomikas, gan uz sociālajiem jautājumiem. Līdz ar to Eiropas Savienībai ir jāveic tādi pasākumi, kas ir saskaņoti un tādā veidā tiek īstenoti. Protams, nevienmēr dalība valsts šo principu ņem vērā. Ko tad īsti nozīmē atbildība un šīs atbildības godīga sadalīšana? Mums ir jāparūpējas, lai sistēma ir patiešām godīga un lai mēs te vienkārši nemētētos ar tukšām frāzēm. Mēs negribam izveidot tādu sistēmu, kas dalību valstis kavēs uh, īstenot to starptautiskās tiesības un saistības. Nē, mēs runājam par godīgu pienākumu sadalīšanu lai Eiropas patvēruma sistēma tiktu papildināta ar pasākumiem, kas dalību valstīm ļaus darboties koordinētāk lai, e, piemēram, daži dalībvalsts neciestu no pārāk liela sloga, ņemot vērā to, ka geogrāfiskās situācijas dēļ uz tām dodas lielāks bēgļu skaits nekā uz citām valstīm. Ja mēs runājam par solidaritāti, Ja tās trūks, tad, protams, um, tas nelabvēlīgi ietekmē arī uzticēšanos. Dalību valstīm ir jābūt solidarām, tām ir jāuzlabo savas patvērumu meklēšanas sistēmas, un tā var arī labāk mm, ņemt vērā patvērumu meklētāju tiesības un intereses. Protams, ir jāparūpēs arī par eh, piekritīgās tiesas eh, atrašanos attiecīgās valstīs un tas ir īpaši svarīgi tādos gadījumos, ja, piemēram, migrantu uh, uh, straumes ir ļoti atšķirīgas. Mēs runājam par migrantiem, bēgļiem, par tādām uh, sabiedrības grupām, kam ir nepieciešama īpaša aizsardzība, piemēram, je, uh, mazgadīgiem, kas uh, ceļo vieni, pārvietojas vieni. Protams, mēs visu nevaram mest pār vienu kārti, jo uh, mums ir jānodala migrācija un patvērumu meklēšana, bet Mēs nedrīkstam pieļaut, ka joprojām uh, daudzi cilvēki zaudē savu dzīvību vidusjūrā. 2011. gada skaitļi ir vienkārši šausminoši. Protams, mums ir arī Dublins regula, kurā tiek definēta tā valsts, tās valsts princips, kur ir atbildīga par patvērumu meklēšanas procedūru. Ir arī sadalas sistēma, kas uh, nozīmētu papildus slogu atsevišķām dalībvalstīm. Tātad uh, it kā atbildīgi būs tā dalībvalsts, kurā pirmajā bēglis būs nonācis. ja dalībvalsts, kurā bēglis ir ieradies, nevar uh, pareizi vai pienācīgi apstrādāt uh, patvērumu meklēšanas iesniegumu, tad ir jārunā par solidaritātes principu ieviešanu. Piemēram, dalību valstīm, uh, organizācijām ir jāsniedz informāciju par Eiropas finansējumu, ko ir iespējams izmantot, lai risinātu šādas jautājums. Protams, ir jāizvairās no eh, lieka birokrātiskā sloga, to visu risinot. Visu nevarēs eh, atrisināt eh, vienā līmenī, bet, protams, nedrīkst pieļaut kāvēšanos, tādu neizdarīgumu, un ir jābūt arī paraugu prakses apmaiņai. Mūsu rīcībā jau ir konkrēti instrumenti un mehānismi, bet, protams, ir iespējams ieviest arī jaunus, lai vairāk atbalstītu tās dalību valsts, kas, mm, kuras piemeklē pēc iespējas lielāks, eh, ļoti liels migrantu skaits. Eh, var eh, patvērumu iesniegums apstrādāt kopīgi, piemēram, ja bēglis pieprasa starptautisku aizsardzību. Eiropas eh, aģentūra EASO noteikti šeit var spēlēt ļoti pārliecinošu lomu, ja tiek runāts par problēmām, ar ko sastopas atsevišķas valstis. Protams, arī ir jāveido ekspertu grupas, eh, kas strādās tieši ar patvērumu meklētājiem. Uh, un viņiem ir jābūt pietiekami labi izglītotiem. Protams, ir jāparūpējas par EASO kapacitātes paaugstināšanu. Ir jābūt dažādiem pasākumiem, tie savā starpā ir jāpapildina, jākoordinē, bet ir jāizvairās no pārklāšanās protams, var radīt arī ekonomiskus stimulus, cilvēkus uzņemot kādā valstī, ja viņi ir pieprasījuši starptautisko atbalstu, starptautisko aizsardzību. Savos grozījumos es eh, esmu domājis ieviest jēdzienu aizsardzības zona. Uh, lai varētu izveidot tādu teritoriju, kur patiešām būtu aizsargāti visi, gan tie, kas uh, lūdz starptautisko aizsardzību, gan arī patvēru meklētāji vienā valstī. Ja mēs runājam piemēram par vīzu politiku un citiem pasākumiem. Runājot par patvērumu politiku, Dalībvalstīm vienmēr ir jāievēro starptautiskās aizsardzības kritērija. Ir piedzīvots arī loģistisks problēmas, to es varētu arī uzsvērt savos grozījumos. Uh, un lūgtu kolēģus un ēnu referentus iesaistīties kopīgajā darbā, lai mēs varētu izveidot vislabāko iespējamo ziņojumu uzmetumu. Paldies! Diemžēl priekšsēdētājs ir aizmirsis ieslēgt mikrofonu. Yes, thank you, Chair. Let me... Busotila kungs, paldies. Gribēju uzteikt Trianta Filidisa kunga veikto darbu. Ziņojums no diena ir izcils un tāda pati bija arī ziņojuma prezentācija. Protams, es arī iesniegšu vairākus grozījumus tuvākajā laikā. Tagad uh, gribēju runāt tikai par diviem aspektiem. Ja mēs runājam par uh, atbildību un pienākumu sadali, uh, Trienta Filides kungs šeit runā par vairākām iespējām. Pirmām kārtām izmantot EU rēma projektos gūto pieredzi. Tas ir uh, projekts, kas uh, ir uh, pārvietošanas projekts paredzēts tieši Maltai. Pagājušā gada vasarā, kad noslēdzās darbs pie projekta, pateicoties tam 227 patvērumu meklētāji eh, devās no Maltas uz sešām citām dalībvalstīm. Sešām dalībvalstīm no 27. Jā, ļoti jauki. Tā ir augstākā solidaritātes izpausme. 227 cilvēki tika pārvietot, nu šķiet divu gadu laikā tas norisinājās. Uh, Bet es jums gribēju pateikt, ka pagājušā nedēļas nogalē 275 bēgļi pie mums ieradās atkal, un ne Eiropas komisija, ne uh, citas iestādes ir izrādījuši kaut kādu interesi par viņiem, un nav bijusi arī nekāda reakcija novērota. Un Eurēma projekts, protams, ir veiksmīgs, bet nevajag to uzskatīt par kaut ko pašsaprotamu. Protams, eh, projekts ir jāreklamē, tam ir jākļūst vēl veiksmīgākam un nevajadzētu to varbūt uztaisīt par pastāvīgu projektu un piedāvāt to visām valstīm. Vienkārši ir jāparūpējas, lai tas pat tiešām būtu funkcionēt spējīgs. Gribēju teikt, ka pagaidām tā nav. Otrakārt, referents saka, ka Eiropas Savienībai ir jāizmanto pagaidu aizsardzības direktīva, ja gadījums eh, patiešām to pieprasa. Arī Eiropas komisija tā norāda savos dokumentos. Bet, kad Lībijas eh, krīzes laikā, pašas apogējas laikā, kad daudzi cilvēki bēga uz citām valstīm, piemēram, uz Maltu, uz Lampedūzu, kas piedara Itālijai, mēs pieprasījām, lai tiktu izmantot pagaida aizsardzības direktīvu, bet tad Eiropas komisija pēkšņi izmantoja visus visādus iegānstus, lai tikai to neizmantot. Viņa teica, vai mēs nevaram izmantot šo direktīvu, jo padomē tas nebūs paprātam. Kopš kura laika Eiropas komisija uzsāk iniciatīvu, ņemot vērā to, kādu vēju pūš padomē? Tāpat viņa teica, nevaram izmantot šo direktīvu, jo īstenībā nav noteikts, kurai valstī ir jāuzņems atbildība. Tātad mums ir jāpasaka, ka pol... komisijai ir jāizmanto šī pagaidu aizsardzības direktīva, un ja viņi nezin, kā to izmantot, tad mēs viņiem pateiksim priekšā paldies, un tagad skatos, ka mūsu vēlreferenti grib izteikties Gijoms Kundz, lūdzu. Šis ziņojums jau pats par sevi ir interesants, un es gribu uh, norādīt to, cik tas ir svarīgs. Jo te šis um, patvērumu jautājums tiek skatīts kopskatā un uh, konsekventā veidā. Ir runa par mēģinājumiem izvērst solidāru Eiropas politiku jau tāpēc vien, ka šeit tiek uzsvērti akī komunitēri, šis ziņojums jau būtu uzteicams. Un es kā ēna referenta arī gribu uzteikt šo lietu. Tātad trīs punkti, zinot, ka manā rīcībā nav daudz laika. Pirmais punkts par praktisko sadarbību un konkrēti par Eiropas patvērumu atbalsta biroju. Esmu pārliecināta par to, ka Eiropas patvērumu atbalsta birojam ir eh, jāveic savs darbs noteiktajās misijās, taču, lai šis birojs varētu stāties pretī izaicinājumiem, ir vērts padomāt par šim birojam nepieciešamiem resursiem. Varbūt eh, varētu tos papildināt grozījumu gaismā mēs redzēsim, jāpanāk, lai ziņojumā būtu minēts, ka šī sadarbības eh, praksa nevar aizstāt uh, harmonizācijas trūkumu likumdošanas jomā. Tātad praksa nevar aizstāt juridiskos trūkums. Un te ir arī runa par uh, kopīgo patvērumu sistēmu Eiropā. Un par šo praktisko sadarbību vai juridisko harmonizāciju mums jābūt diezgan piesardzīgi. Un tad vēl viena lieta runājot par sadarbību respektīvi par Eiropas platformu atbalsta biroju. Šim birojam ir jāspēj sadarboties ar pilsonisko sabiedrību, tas viņam jādara ciešā sadarbībā, jo te ir jautājums par efektivitāti un savskatām. Runājot par finanšu solidaritāti, izteikšos pavisam īsi, jo turpinās arī diskusijas par uh, patvērumu migrācijas fondu. Es arī tajās esmu iesaistījusies. Uh, es nākšu klajā ar grozījumiem, kas norāda uz to, ka šis uh, eh, patvēru migrācijas fonds nevar aizstāt nacionālos budžetus. Un uh, jāsaprot, ka šis fonds arī nedrīkst atbrīvo dalībvalsts no to atbildības. Šim fondam jābūt ir efektīvam, caurskatāmam, aizsargam, un tātad nāksim klajā ar grozījumiem šādā virzienā. Nerunāšu daudz par eh, Dublinu, par šo atbildības sadalījumu, jo tur tas ir nebeidzams temats. Bet nu, tad arī pievēršos savstarpējai uzticēšanās. Par to ir vērts padomāt, taču Trianda Filīdes ziņojums šeit ziņu gaismā ir svarīgs jo tas vairāk uzsver to, kas ir kopīgā ignorance, nekā kopīgā uzticēšanās. Eh, mēs gribētu te iesniegt grozījums, lai šī savstarpējā uzticēšanās te rastu savu atbalstu, atainojumu konkrēti Eiropas patvērumu atbalstu biroju ziņā. Romēvas kungs, lūdzu. Thank you so much, actually. Uh, Paldies. Es ārkārtīgi uzmanīgi lasīju šo ziņojumu. Tas man šķiet arī saistošs. Gan paskaidrojums, gan pats ziņojums ir ļoti izdevušies. Es eh, pat uh, nedomāju, ka mūsu politiskajai grupai te būtu kaut kas iebilstams. Mēs patiešām varētu varbūt vienkārši spēcīgāk pateikt vairākas domas šajā ziņojumā. Uh, ja mēs runājam par. Uh, this, show, uh... Ja mēs runājam par pārvietošanas programmām, varbūt tur iesniegsim kādu grozījumu, bet eh, principā man Trianta Felīdisa kunga priekšlikums šķiet ļoti simpātisks. Uh, mums uh, bieži vien eh, katru dienu ir eh, kaut kas jāatkārto, jāskaidro, kas notiek, kad cilvēki ierodas Eiropas Savienībā un tā tālāk. Tātad mums jārunā par Eiropas Savienību, nevis par vienu vienīgu dalību valsti. Ir jāizveido tāda visas Eiropas pieeja un 18. pantā ir runāts par šādu veidu sadarbību, ja uh, bēglim ir nepieciešama starptautiskā aizsardzība. Protams, ir jārunā par sadarbību ar tām valstīm, kas, saņem vairāk, kas uzņem vairāk bēgļu, un, protams, ir jāizrāda gan solidaritāte, gan jādala kopīgie pienākumi. Visā visumā mēs gaidīsim nākamo ziņojumu apspriešanu, bet pagaidām man nekādu milzīgu iebildumu nav. Esmu patiešām labvēlīgi noskaņots pret šo ziņojumu. Un Domāju, ka mēs drīzāk mēģināsim šo priekšlikumu vēl uh, spēcināt, eh, nevis to grozīt. Paldies, un tagad Hīršas kundze. Paldies, priekšsēdētāja sākumā gribēju uzteikt referentu. Gribēju pateikt, ka ziņojums ir uh, ļoti apjomīgs, pietiekam detalizēts, un domāju, ka tas kalpos par labu fundamentu turpmākajam darbam. Protams, ir labi, ka jautājums šeit tiek detalizēti ilustrēts, un uh, tas mums atļaus arī uh, pāriet no vārdiem pie darbiem. Ļoti bieži tiek runāts par atbildību, par solidaritāti un tā tālāk, un uh, Eh, kas notiek tieši tagad? Protams, ir dažas dalību valstis, kam ir jāuzņemas lielāka atbildība nekā citām, un nevar jau tā ilgi turpināties, ka dažas dalību valstis eh, kaut ko nevar vai ignorē situāciju. Protams, eh, katra, visas dalību valsts ir atšķirīgas, neviena nav identiska, bet uh, Pateicoties uh, patvērumu un imigrācijas fondam, mēs patiešām kaut ko varam darīt. Protams, bieži vien viss atdurs tieši pret naudu, pret finansējumu, bet es domāju, ka no attiecīgā fonda uh, varēs uh, izmantot tā līdzekļus, lai finansētu tādus pasākumus, kas varētu izveidot labāku patvērumu situāciju sistēmu dalību valstīs. Daudzas dalību valsts vēl nav sasniegušas tik augstu līmeni šajā jomā tādu līmeni, ko mēs esam pieprasījuši direktīvā. Protams, mums vēl ir jāiet uh, vēl tālāk, un nav jau nekāds noslēpums, ka es uh, esmu tāda godīga sadalījuma piekritēja visā Eiropas Savienībā. Pirmām kārtām ir jāparūpēs, lai visās dalību valstīs būtu normāla patvērumu meklēšanas sistēma, ja, piemēram, kāds cilvēks lūdz valsts šajā pat, patvērumu šajā valstī, tad, lai viņš arī attiecīgi tiktu uzņemts un viņam tiktu nodrošināt pienācīgi apstākļi. Bet Eh, joprojām ļoti daudz eh, bēgļu tiek izvietoti tikai eh, ierobežotā dalību valsts skaitā. Tā tas nedrīkst turpināties. Mēs gribam izveidot kopīgu patvērumu sistēmu visā Eiropā. Mē, mums, protams, ir brīvas. Mums ir uh, daudz brīvības, pārvietošanās brīvība un tā tālāk, un to nevajadzētu ierobežot. Tādēļ uh, arī 80. pantā par to noteikti ir jārunā protams, apspriežoties arī ar padomu, jo padomu līdz šim eh, visu vilka garumā. Eh, Dublina divi direktīvi ir saistīti arī ar zināmām problēmām, un tās šeit ir ļoti labi atspoguļotas. Protams, mēs iesniegsim vēl vienu grozījumu, lai uh, izveidotu tādu uh, patvēru meklētāju sadalīšanas mehānismu visā Eiropas Savienībā, visās valstīs bez izņēmuma, bet, uh, nu, Tas, eh, kādu pieredzi ir guvusi Malta, ir patiešām iedrošinoši un ņemot vērā šo pozitīvo pieredzi, ir jāparūpējas, lai arī citas dalība valsts varētu pašas to apgūt, jo ir daudz iespēju, kā sadalīt šos pienākumus un uzņemties solidaritāti. Paldies! Kirkhops kungs lūdzu tagad. Paldies pirmām kārtām Gribu pateikt, ka tagad runāšu par to, kāds viedoklis uh, ir iesakņojis mūsu grupā, nevis tieši apvienotajā karalistē. Protams, ja es runātu tieši tagad kā apvienotās karalistes deputāts, uh, man uh, būtu nedaudz citu uzskati. Es Eh, esmu bieži vien domājis, kādēļ Eiropas Savienība nav guvusi nekādus panākumus šajā jomā. Ir taču tik daudz schēmu un mehānismu, Dublin 1, Dublin 2, tika runāts par uh, tā saukto pienākumu sadalī, par uh, to, kā sniegt patvērumu patvērumu meklētājiem, un vienīgā reize, kad mēs patiešām kaut ko uh, panācām, bija piedalūties ANO projektos. Es biju atbildīgs uh, par ANO Bosnijas projektiem uh, no apvienotās karalistas puses, un tajā brīdī patiešām uh, mums izdevās daudz padarīt, uh, mēģinot uh, atvēsināt sakāršošo situāciju Balkānos. Mēs neesam uh, daudz palīdzības snieguši ne Maltai, ne Itālijai. Nu, tādu praktisku palīdzību viņi gandrīz nav pieredzējuši. Un, ja mēs te runājam par pienākumu sadalu, nu, tad tā gandrīz vai izklausās kā ironija. Es novēlu mūsu referentam visu to labāko panākumus, un es ceru, ka viņš pat tiešām uh, varēs panākt, ka tagad pienākumi tiks sadalīti godīgāki, un uh, daudzām valstīm to geogrāfiskās situācijas dēļ no pleciem tiks uh, noņemts uh, milzīgais sloks, ko tās tagad nes. Arī Eurodac priekšlikums patiešām ir veiksmīgs, un tas ļaus mums šo jautājumu risināt daudz labāk un godīgāk nekā līdz šim. Un gribēju teikt, ka iniciatīvu no grupas eh, redzeslēņķi raugoties vērtēju atzinīgi, bet varbūt nebūsim pārāk egoistiski runājot par individuāliem gadījumiem, kad esam pārāk novilcinājušies. Paldies Kirkops kungam! Gribēju pateikt, ka vēl daži kolēģi grib izteikties. Two minutes each, so that we ne ilgāk par divām minūtēm katram runātājam, un tā mēs varēsim ietaupīt laiku. Un, protams, mēs gribam arī eh, pamatīgi iztaujāt Žildeker Kofa kungu. Un tagad Papa Nikolau kungs. Thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšsādātāji. Vēlos pateikties referentam Trienda Filīdis kungam par viņas ziņojumu. Šis ziņojums nedēļ nu ir ļoti svarīgs. Es piekrītu eh, referenta piedāvātai struktūrai un pieeja. Šis ziņojums var tikt izmantots kā svarīgs eh, ceļvedis mūsu darbam nākotnē, kad vien mēs vēlamies trešajā periodā, sākot no 2012. gada, nodrošināt eh, tādu patvērumu sistēmu cilvēkiem, kam patvērums ir nepieciešams. Pievērsīšos referents sacītēm ir ļoti svarīgi runāt par solidaritāti, par eh, atbildības nastas sadalīšanu starp darību valstīm, bet tas nedrīkst palikt tikai teoretiskā līmenī. Tam būtu jā, jākļūst eh, praktiskāk īstenojumam, tam jābūt mūsu politikas pamatā. To es vēlos uzsvērt. Ja mēs paraugāmies uz rezultātiem, kāda ir uh, sasniegt līdz šim, ir daudz pamat nebūt apmierināti. Manā valstī, Grieķijā, vairāk par 120 eh, tūkstošiem cilvēku ierodas no trešām valstīm. Bieži vien viņi pieprasa patvērumu, kaut arī viņiem uz to vispār nav tiesību. Un tas notiek tāpēc, ka daži labi cilvēki eh, uzskata, uh, ka nelietīgi izmantojot uh, patvērumu pieprasīšanas sistēmu, cilvēki var pa, turpināt uzturēties Grieķijā, un ne tikai Grieķijā, bet arī vispār Eiropā, un viņi netiek piespiest atgriezties savās valstis. Es to pieminu šo situāciju, pieminu šo skaitli, 120 tūkstoši pieminu, tāpēc, ka visaptvarošai patvērumu procedūrai ir jābūt saistītai ar citām politikām Eiropas līmenī. Mums visiem ir jāapzinās sava atbildība mūsu ārējo robežu aizsardzībā un jāsadarbo šajā jomā. Lai ko mēs darītu Grieķijā, ja mums neizdodas samazināt bēgļu plūsmu uh, caur uh, Grieķijas robežu Evras reģionā, ir bēgļi, kas nāk no Turcijas, Tad, ja mēs šo problēmu neatrisināsim, tad eh, visām mūsu politikām, patvērumu jomā nebūs jēgas, tās nebūs efektīvas. Pirmkārt, gribēju norādīt to, un otrkārt, eh, priekšstādāja kungs tūlīt pabeigšu savu stāstāšanu. Kad mēs saskamies ar tādu situāciju, tad man šķiet, kolēģi, mēs visi saprotam, ka uzņemošās valsts eh, pilsoņi arī nevar būt īpaši priecīgi. Tiek apdraudāta šīs valsts sociālā kohēzija un daudzi cilvēki tā vietā, lai par savu prioritāti uzskatītu to cilvēku aizsardzību, kuriem ir tiesības uz patvērumu, patiesībā iestājas par negatīvu attieksmi, jo bieži vien tiek apdraudāti viņu dzīvība. To mēs pieredzējām vēlēšana rezultātos Francijā un Grieķijā. Dažkārt grieķi eh, cilvēki piekrīst ekstrēmistu, ekstrēmistisku e, ieskatu cilvēkiem. Mm, es katrā ziņā nepiekrītu šāda veida pieeja. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, Romero kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Arī es vēlos uzsvērt Trianda Filīdi ziņojumu nozīmi. Šis ziņojums eh, uzrāda visu to, kas pat labam ir svarīgs. Tā ir, ka dažas valstis eh, saņem milzīgu spiedienu no šiem patvērumu meklētājiem, un vienas paši šo slogu tās nevar nest. Un tām nepieciešama solidaritāte. Ir dzirdēts daudz par nepamatotiem patvērumu pieprasījumiem, taču apzināsimies, ka Eiropas Savienībā ir eksperti, kas darbojas daudzās vietās, un viņi varētu labi identificēt, kādas ir problēmas. Taču, kā jau ziņo referents norāda, visa šī pamatā ir Dublina. Mēs nevaram runāt par Eiropas solidaritāti, ja neapzināmies to, ka tās valstis, kurām nepieciešams ir solidaritāte, ir tieši dienvidos. Ziemeļvalstis Eiropā šķiet uh, ir piemirsušas, ka šie patvēruma meklētāji netaisās palikt Dienvidē Eiropas valstīs. Viņi dodas tālāk uz uh, Vāciju, Šveici vai vēl tālāk. Tieši uz šīm valstīm viņi grib doties, ne jau palikt dienvidu valstīs. Tātad, lai kā mēs uh, palīdzētu šīm valstīm, visa pamatā ar vienu būs Dublina. Šīs pēcpusdienas sākumā mēs runājām par traģēdiju, kad uh, gāja bojā cilvēki, dodoties pāri vidusjūrai. Taču tā eh, drāma, ar kur saskars septiņas Eiropas Savienības dalību valstis, nav saistīta tikai ar eh, šiem te upuriem, bet eh, ar tiem cilvēkiem patvērumu meklētāju plūsmu, kas nonāk šais valstīs. Un pārējās Eiropas dalību valstis šķiet vispār neko neatbilst. Ir jau vīt citi patvērumu meklētāji, nelegāli imigranti, kas meklē uh, kas ceļu atrod uz Eiropu, piemēram, ar lidmašīnu. Un man ir arī skaidri no Florences institūta šai ziņā. Svarīgi ir apzināties, ka vairums migrantu, kas nonāk Eiropas Savienībā, patiesībā nav no Arābu pavasara valstīm. To ir vērts paturēt prātā. Uh, kad runājam par šādu tematu. Mums patiesībā ir jāskatās uz to, kā uz traģēdiju. Mēs nevaram vienkārši te skatīt kaut kādas nedzīvus skaitļus. Es zinu, ka 200 nāves gadījumi ir dramatisks skaits, taču mēs runājam par, prode, par projektu un šis te projekts, Eiropas Sanības pārvietošanas projekts Maltai vispār tā rezultāti ir smieklīgi. Tātad Eiropas patvēruma atbalsta birojas apkopo datus, cik daudz ir bēgļu patvērumu meklētāju bēgļu, cik valstis tos ir uzņēmums un kas ir darāms, lai um, grozītu Dublins, Dublins regulu. Tātad mums ir jāturpina pie tā strādāt. Mums jāturpina uh, panākt progresu, bet, lai to darītu, mums ir nepieciešama dati. Eiropas patvēruma atbalsta biroja direktors uh, bija mūsu uh, komiteja, un viņš teica, ka viņa rīcībā nav nekādu datu. Un es saprotu, ņemot vērā Maltas iedzīvotāju skaitu, jums viss tie beig nozīmē traģēdiju, taču padomājiet, kas vispār Grieķijā notiek. Tur ir milzīgi daudz emigrantu. tad, kad padomi būs eh, guvusi datus no šīs padziļinātā, no šī padziļinātā pētījuma, tad iespējams tas varētu mainīt savu nostāju. Eh, es atvainojos, saka priekšstādātais Vikstrēms, kundze bija jādodas prom. Nu, tas mums vēlreiz pierādot, cik svarīgi ir ievērot jūsu uh, Uh, uzstāšanās laikam atvēlēto brīdi. Un lūdzu atcerieties, ka pēc tam ir arī koordinātori sanāks. Es redzu, ka vēl kāds gribēja pieteikties, vai jūs gribēsiet runāt. Jūs gan nebijāt runātāja sarakstā, bet nu labi, dariet to tagad, pirms uzklausīsim komisiju un atgriežamies pie Trianda Filīdis kā referenda. Labi, lūdzu vārds jums. Vārds pie komisijas. Jā, paldies priekšsarētāji, ka jūs arī man dodat vārdu, bet es tieši vēlējos izteikties pirms vārds tiek dots eh, komisijai. Tas, ko šobrīd eh, dzirdu debatēs, ka joprojām ir uh, sajaukums, tātad migrācija tāda iemesla dēļ, uh, lai uh, cilvēki vēlas uzlabot savus dzīves apstākļus kādā no Eiropas Savienības dalību valstīm Tātad eh, to pieminēja kolēģi pirms manīm tikko. Tiek runāts par šādu veidu migrāciju, ka cilvēki, kas eh, dodas uz Grieķiju, jau nemaz nevēlas eh, palikt Grieķijā. Tieši pretēji cauri Grieķijai vēlas ceļot tālāk uz Vāciju un uh, citām valstīm. Tur nav tik daudz runa par patvērumu tieši, bet mums ir skaidri jānošķir uh, ja tiešām ir runa par patvērumu meklēšanu, tad eh, tā ir pirmā valsts, kas var piedāvāt palīdzību, ir tā valsts, kas risina šo problēmu. Un eh, tad procedūrām ir jābūt ļoti ātri atrisināmām, lai tad saņemtu patvērumu statusu, un tad pavisam ātri risināt šādus gadījumus, bet gadījumos, kad uh, cilvēki nevēlas nemaz patvērumu, bet vēlas ceļot tālāk, tad jāpaskaidro, ka tas nav iespējams. Šeit mums ir iespēja uh, izvēlēties kaut kādu valsti, kur vēlamies ceļot, bet nu tā tas nevar būt. Šeit ir runa par patvērumu, par ātram patvērumu uh, piešķiršanas procedūrām un, ja nepieciešams, atpakaļ nosūtīšanu. Mēs, eh, tad mēs veicinām dažādas kontrabandistu organizācijas, kas ir Āzijā, piemēram, ir gandrīz kā ceļojuma biroji izveidojušies, kur var nopirkt ceļojumu uz Eiropu un par lielāku risku maksā vairāk. Bet ar patvērumu tam nav nekādas eh, saistības. Mums ir skaidri jānošķir, un to vajadzētu arī diskusijā eh, skaidri pieminēt. Dublinu es eh, kā instrumentu uzskatu kā pamatot risinājumu, ja mēs skaidri nošķiram migrāciju un patvēru meklēšanu. Tā kā tas šobrīd eh, ir šajā situācijā. Priekā, priekā, Mr. Bronx. Paldies, Bronksa kungs, lūdzu, ātri. Jā, šīs ir tās debats, kurās uh, secinājumi jau ir iepriekš zinām. Uh, kopējā Eiropas patvēruma sistēma jau ir eh, izdomāta 2012. gadā, un visi trīs pilāri jau var izdomāt tā, tad mums nekas daudz vispār patiesībā nav sakāms, mēs vienkārši varam palikt pie tāda ērta pieņēmuma. Patvērumu meklētāji vai bēgļi ir cilvēki, kas baidoties par savu dzīvību dodas uz citu valsts, kurā viņi uzskata, viņiem būs droša dzīve. Eiropas Savienība Eh, paplašinās eh, ar tām valstīm, kas eh, netiek uzskatītas par nedrošām. Bet vairums patvēru meklētāju Eiropā patiesībā ir api, apgājuši drošākas valsts pirms nonākuši Eiropas Savienībā. Šādi cilvēki, kaut arī viņi sākotnēji ir ir eh, reāli patvērumu meklētāji, pēc tam pārveidojas par uh, ekonomiskiem migrantiem. Cilvēki, kas nav īsteni patvērumu meklētāji, ir jānosūta atpakaļ uz savu izcelsmes valsti vai uz pirmo valsti, kurā viņi Eiropas Savienība ir nonākuši. Runājot par, runāt par atbildību vai par kaut kādu sloga dalīšanu ir pilnīgi lieki. Paldies! Paldies, Bromsa kungs. Tagad pirms dod vārdu Trienda Filidis kungam, es saprotu, komisija ir gatava nākt klajā ar savu paziņojumu. Esmu pārliecināts, ka varēsiet savu garo stāstu padarīt īsu. Jā, paldies priekšsēdētē. Ko tā tie deputāti? Vispirms liels paldies referentam par šo ļoti visaptvarošo un sabalansēto ziņojumu projektu. Uh, Es eh, par to sniegšu pavisam īsus sākotnējus komentārus. Pirmkārt, komisija ļoti augstu vērtē to, ka ziņojuma projekts eh, atbalsta eh, to ideju, ka solidaritāte un atbildība ir vienas medaļas divas puses un tās lietas ir saistītas. Mēs arī ļoti augstu vērtējam praktisko pieeju no referentu puses daži vairāki punkti. Uh, kas minēts ziņojumā no komisijas viedokļa, ir atbalstām. Runājot par dažiem tehniskiem punktiem, mēs gatavi tos apspriest tālāk, esam arī gatavi sniegt tā atbalsta tehniskā līmenī, tālāk strādājot pie ziņojuma. Ir vairāki punkti pēc būtības, par kuriem es gribētu izteikties. Ziņojumā, piemēram, minēts ka Eiropas patvērumu atbalsts birojam būtu jāidentificē trūkumi dalībvalstu patvērumu sistēmas, bet komisija uzskata, ka šī biroja loma ir atšķirīga. Un uh, mums šķiet, ka ir uh, svarīgi Eiropas patvērumu atbalsta biroja loma un komisāra loma šai ziņā tiks šķirtas, bet nu pie tā varam vēl atgriezties. Ziņojumā pavisam skaidrs skatīt šī Dublīnas sistēma, es negribu te iejaukties šajā sarunās, kas turpinās, bet komisijas pieeja būtu uh, visaptvarošāka un mēs uh, negribētu tikai runāt par uh, Dublīnas uh, regulas sēkām, bet mēs uzskatām, ka solidaritāte jāskat jau iepriekš. Ir vairāki uh, punkti, piemēram, par. Uh, uh, pieprasījumu izskatīšanu un vairāk seclītes, kuras komisija vēl sīkāk pētīs. Un tad vēl ziņojuma projektā ir punkts, kurā minēts, ka pat pārkāpuma procedūras jāuzskata par pēdējo iespējumu ja risinē. Un es gribētu uzsvērt, ka komisija šai ziņā būs līgumu uzraudzītāja un rūkosies, lūkosies, lai līguma prasības tiek izpildīts. Katrā ziņā šis uh, ziņojums ir labi sabalansēts, komisija to ļoti augstu vērtē un apsveic Trianda Filīdešu kungu par šo ziņojumu. Paldies! Paldies! Un tagad komisijas vārdā. Um, paldies komisijai un Trienda Filiskums vārds jums. Paldies priekšstādāju. Gribu silti pateikties visiem kolēģiem, kas izteicās. Uh, par to, kā viņi skatīja šo te ziņojumu projektu, pateicos par komentāriem un gribu apliecināt, ka mani um, sadarbības, mani uh, atbalstītāji un es esam piefiksējuši visus grozījumus, ierosinājumus, kas uh, uzlabo šo ziņu. Pateicos arī komisijas pārstāvim par viņa atzinīgiem vārdiem. Katrā ziņā esam gatavi sadarboties. Uh, tehnisko uh, komentāru ziņā. Tāpat vēlos pateikties sekretariātam. Tā atbalsts bija ārkārtīgi svarīgs. Milzīgs paldies viņiem. Gribētu vēl sniegt informāciju par to, ka grozījumu iesniegšanas termiņš ir 6. jūnijas. Un balsojums komitejā būs 10. jūlijā. Lielas paldies! Paldies Trijanda Filīdis kungam. Right. The... Jūs sacījāt pareizi. Grozījuma iesniegšanas termiņš ir 6. jūnijas 2012 un viedokļu apmaiņa būs 21. 20. un 21 jūnijā. Tad, tad mēs runāsim par grozījumiem. Un tātad balsojums komitējā varētu būt jūlijas sākumā. Lielas paldies! Un tagad pārējām pie darba kārtības punkta, kas ir saistīts ar mūsu viesa klātbūtni. Sveicam jau mūsu vidū Žilde Kerhoff, es pretterorisma koordinators. Labu pēcpusdienu! noturēsim debatas par nesenajiem teroristu uzbrukumiem Eiropas Savienībā. Es pretterorisma koordinators Žils de Kerkovs nāks klajā ar ziņojumu. Mēs uzklausīsim viņa ievadvārds un tad būs iespējas uh, izteikties, izvērst diskusiju tuvāko 45 minūšu laikā. Pēc tam tūlīt noturēsim koordinātoru sanāksmi. Kirkov kungs, lūdzu vārds jums. Be... Es paldies, mēģināšu izteikties īsti, tā lai jūs varētu noturēt sanāksmi ar visādiem citiem koordinātoriem. Jūs man aicinājāt stāstīt par nesenajām, nesenajiem teroristu uzbrukumiem, piemēram, Francijā, Tulūza. Mohameds Meha bet es eh, varētu arī sacīt, eh, Andrēs eh, Breivīgs Norva, Norvēģijā, tad bija gadījumi Vācijā, Dāni Abdullah Wahab Zviedrija, Mohamed Geims Itālija un tā tālāk. Un te ir tāda vēlā novērojama evolūcija. No vienas puses ir tādi vientuļnieki, kas nav saistīti ar džihadu. Uh, Un Tad vēl ir arī tādi gadījumi, kad Eiropas iedzīvotājs dodas uz karstiem punktiem Afganistānā, Pakistānā agrāk un tagad uh, eh, biežāks uh, Somālijā, lai tur viņus apmācītu. Uh, nav pārsteidžos, ka šī, šis fenomens tagad pieaug. Jūs zināt, ka Alkaidas kodols, Alkaida kodols tika uh, izjaukts un vairs nevar izvērst tādu uzbrukumu kā 11. septembrī, un tad ir vairāk eh, runa par tīklošanu, Al-Shabādu al un par citām grupām Jemenā un tā tālāk. Un vairāk mēs redzam, kā eh, notikumi attīstās Āfrikā, un tad ļaunākais scenārijs būtu, ka tiktu izveidots struktūrālāki. Uh, saslēguma punktus eh, starp grupām Nigērijā, Somālijā un eh, Āfrikas ziemeļos. Tātad eh, šī saikne pat laba nav īpaši labi struktūrāli izstrādāts, un tad mums šī problēma jārisina pēc iespējas ātrāk. Ar labu propagandu Alkaida aicina rietumvalstīs dzīvo, dzīvojušos pēc iespējas ātrāk eh, rīkoties, eh, kaut vai izvērst nelielus uzbrukums. Ja nesen, eh, nesen palasot Alkaida ziņojumus, tiek secināts, ka tieši šādi ir šī, šī darbība. Šos cilvēkus līdz ar to potenciālos terorus ir ļoti grūti identificēt, Viņi bieži vien rīkojas uh, vieni paši, viņu iedvesmotāji loks gan ir plašāks, taču viņus identificēt ir ļoti, identificēt ir ļoti grūti, tāpēc esmu ļoti pateicīga šai komitei par to, ka tā ir gatava izskatīt, ko reāli var darīt Eiropas Savienība, lai risinātu šo problēmu. Tātad runāšu par šīm divām parādībām. Šie uh, patstāvīgie teroristi un saucamie ceļot, ceļotāji vai E, šādu kopīgu stratēģiju, lai risinātu vientulnieku problēmu vēl ar vienu ir aktuāli. Es teiktu, jā, stratēģija tika pieņemta 2005. gadā un tā vēl ar vienu ir aktuāla. Taču mums ir jādara vairāk prevencijas virzienā dalību valstīm, būtu e, pēc iespējas ātrāk jāinformē par tiem cilvēkiem, kas uh, varētu būt šādi uh, teroristi. Un tad, tad varētu būt aicināti cilvēki, kas strādā veselības nozarei vai, piemēram, uh, izglītības iestādēs. Jo īpaši nozīme būtu tieši veselības iestādēs strādošiem, jo gan Mehti, gan uh, Breiviks uh, bija šādu iestāžu uzraudzībā, un no tām tad būtu varējis ienākt vērtīga informācija. Nu, tālāk vēl ir runa par apmāc, policijas apmācību. Beļģijā policija ir izstrādājusi interesantu politiku, ir izstrādāta uh, rokas grāmata, apmācot uh, policistus, lai viņi pēc iespējas ātrāk sniegtu svarīgu informāciju. Vēl viens būtisks pasākums ir um, stiprināt um, neaizsargātās kopienas dienai pēc uzbrukuma. Un um, mums vienkārši jāsaminās ar to, ka pilnīgi no uzbrukumiem mēs nevarēsim izvairīties. Tātad, ja uzbrukums nav novērsts, tad ir svarīgi pēc iespējas ātrāk sagatavot sabiedrību, jau iepriekš to sagatavot, lai mazinātu šo polarizēšanos, kas noteikti izrietēs no šāda uzbrukuma. Francijā mēs piedzīvojam, ka uh, musulmaņu un ebreju sabiedrība kopienu līderi rīkojās kopā, lai novērstu kaut kādas tālākas naida izpausmes. Un te ir runa tikai mm, par uh, uh, iedvesmošanās procesu vai propagandas procesu terorista gadījumā. Uh, Eh, tad te tomēr ir daudz vēl darāmā. Te ir trīs virzieni. Pirmkārt, internetu uzraudzīšana, nelegālo mm, tīmekļa vietņu slēgšana un tāda interneta proaktīva izmantošana, lai jau ātrāk identificētu situāciju. Runājot par internetu uzraudzīšanu, jūs laikam zināt, ka Europol ir strādājis projektu Check the Web pārbaudi tīmekli, uh, Un šo uzraudzību īsteno dalībvalsts, bet te ir tikai pasīva loma. Eiropols apkopo dalībvalsts sniegto informāciju. Es domāju, būtu labi, ja Eiropols varētu būt daudz proaktīvāks, ja tas jau pats varētu izmantot vislabākos ekspertus un ne tikai pasīvi uzraudzītu internetu, bet arī paši uh, pētītu sociālos fórums aktīvākā veidā. Otkārt, nelegālo tīmekļu vietņu slēgšana. Šis jautājums ir sensitīvs, to mēs visi labi apzināmies. Komisija pirms divām, diviem gadiem uh, sāka sarunas ar iespēju, taču, diemžēl, te daudz netika panākts un ir secināms, ka šis dialogs būtu stiprināms Uh, un uh, tā tad interneta um, pakalpojums sniedzējiem arī šeit būtu jāiesaistās. Un tad treškārt jāapzinās, ka uh, valdība nebūs tā, kas nodrošinās mm, kaut kādu kontinuitāti, bet mums ir jārada tādi apstākļi, lai svarīga informācija nonāk tālāk, kur tā jānoniek. Piemēram, varētu paredzēt tādas uh, izdevumus. Uh, um, mm, tādas līdzekļas tūkošanai, piemēram, lai informācija būtu pieejama. Un tālākais punkts. Mums ir Francijas, Vācijas un Austrijas institīva. Šīs valsts ir izveidojušas Uh, rokas grāmatu cilvēkiem, uh, kas ir atbildīgi, atbildīgās personas cietumā, nodrošinot uh, ciešāku saikni starp slepenajiem dienestiem un um, cietumu uzraugiem un atbildīgām personām cietumā, un tā, lai arī būtu informācijas um, apriti no imami un uzbrukums Mm, Tulūzā vēlreiz norāda uz šo problēmu saistībā ar uh, ieroču pieejamību. Ir Eiropas parlamenta regula par uh, uh, spriedzekļu prokursoriem, bet ir vērts izvērst inventarizāciju pašreizējos tiesību aktos un secināt, vai mums būtu jānāk lējā ar jaunu priekšligumu, lai šādi sīkie ieroči nebūtu tik viegli pieņemam. Tāds tad būtu man sakāmais par šiem te vienturniekiem, teroristiem vienturniekiem un tad par džihadistiem. Tad man arī daži komentāri. Es gribētu aicināt Eiropolu un Frontex, jūs zināt, ka kopš jaunās regulas pieņemšanas Frontex var uh, ievākt uh, personīgos datus, uh, lai viņi kopā izdomātu, uh, ko darīt ar, uh, kādi tad ir identificētu šīs te uh, vietas, kas īpaši interesē džihadu. Pasažieru datu reģists ir viens risinājums, tas nav vienīgais bet tas arī ļauj tad identificēt aizdomās turamās personas. Piemēram, Fižāls Šarkad, cilvēks, kurš mēģināja uzspridzināt uh, mašīnu Times Square pirms diviem gadam. Viņš bija zināms, uh, ka ir zināms, ka sešas mēnešus uzbrukumu gadā viņš pavadīja Pakistānā. Tas jau varētu par kaut ko liecināt, un ja tas būtu bijis zināms, tad varētu novērst labāk. Uh, Un vēl viens priekšlikums, kas vairākas reizes jau ir izskanējis, un bijušais Francijas prezidents arī nāca klēr šo priekšlikumu, būtu vērts grozīt uh, pam, terorismu pamatlēmumu, kas tika pieņems 2002. gadā un grozīts 2008. gadā. Lai tiktu uzskatīts par noziegumu jau ceļojums uz uh, ārzemēm, uh, lai apmeklētu šādu kriminālo uh, Mm, šādu eh, teroristu nometni. Un es domāju, ka te policija ir jāsadarbojas ar šīm trešām valstīm. Tālāk eh, darbs ar šīm galamērķu valstīm, tranzītu valstīm. Skaidrs, ka dažās valstīs ir pieejama informācija, mums jāsniedz tām ir tehnisks atbalsts, lai palīdzētu viņām jau uz robežām, identificēt aizdomīgos ceļotājus. Un šai ziņā arī mums ir nozīmīga loma. Tātad to mēs mēģinām darīt eh, komisijā. Mēs ceļamies Pakistānai, Sahel valstīm un visai Āfrikai mm, sniegt atbalstu, lai tās varētu sniegt atbildi Tātad <laughs> dažas priekšlikumus piedāvāja ministriem. Luksemburgā pēdējā iekšlietu un tieslietu padomāt, bet, nu, tagad komisijai ir, komisijas ziņā ir to izstrādāt oficiālā priekšlikumā. Liels paldies! Jūs ļoti īsi un precīzi prezentējāt šādu grūtu pārvaldām jautājumus, tāpēc aicināšu visus deputātus, kas šobrīd vēlas izteikties, censties eh, tikpat lakoniski un precīzi uh, izteikties, kā tikko dzirdējām. Vispirms Flotras kundze. Merci, monsieur président. Paldies, priekšstādā. Labdien, Kerkov kungs. Jautājums, pie kura pat labam strādā uh, šī programma tiks sākts septembrī. Deputāti tad eh, apšauba eh, praksi, kas tiek izmantot cīņā pret terorismu. Un mēs tiekam aicināti būt piesardzīgi saistībā ar slepeniem dienestiem Un šie divi, eh, un, protams, notikumi Francijā arī mūs uz to aicina. Jūs jau minējāt, ka ir divi veidi, divas grupas teroristi, viņi gatavojas ļoti atšķirīgā veidā, taču tas liecina par eh, radikalizāciju, ka ir arī iesaist. Uh, eh, taču problēma Francijā bija tā, ka šis kungs terorists bija ļoti labi pazīstams. Un uh, arī slepenajiem dienestiem viņš nebija nekāds lielais svešnieks. Uh, Turklāt bijušais priekšsādātais uh, teritorijas drošības priekšsādātājs Ivdonēls sacīja, ka jau sen šis uh, cilvēks bija pazīstams slepeniem dienestiem. Tātad viņš pietiekoši tika turēts aizdomās, lai varētu zināt, ka viņš varētu tikt izmantots no Francijas slepno dienas puses. Tātad tas būtībā ir ierocis, kas pēkšņi pavēršas pret prašiem slepeniem dienestiem. Tātad šis mira gadījums Francijā uh, norāda uz trūkumiem pašreizējā cīņā pret terorismu. Vispār ir pārsteidžos, ka šis ļoti labi. Pad, uh, pazīstamais cilvēks ar uh, uh, skaidru naudu varēja nopirkt uh, uh, nelegāls ieroči 20 uh, tūkstoši eiro apjomā. Un vispār ir arī pārsteidzami, ka tiesā uh, par katru no darbības posmiem pavisam skaidri varēja pastāstīt. Uh, Un ir pārsteidzoši, ka šis cilvēks uh, tika nošauts pēc tam, ka 30, uh, eh, ka vairākas desmit stundas viņš bija uh, norobežojis savā dzīvoklī. Tā tas liecina par to, ka pašreizējā cīņa pret terorismu nav apmierinoša. Līdzekļi netika pareizi izmantoti un arī slepeno dienestu metodas ir apšaubāms Skaidrs, ka eh, šiem slepeniem dienestiem pašiem ir eh, daži jautājumi jāatbild. Es arī gribu. Es arī gribētu zināt, kā jūs vērtējat šo gadījumu un kā jūs varētu rīkoties turpmāk, lai novērstu sekas. Man šķiet, tas ir ļoti svarīgi, jo te ir runa par uzticēšanos, cik uzticama ir politika cīņā pret terorismu. Svarīgi, lai pilsoņi piekrist, varētu skaidri piekrist tam, ka līdzekļi tiek veltīti cīņai pret terorismu, lai viņi zinātu, ka uz to var paļauties. Diemžēl, pat labam, eh, situācija ir tāda, ka šī uzticēšanās eh, nevar būt uh, Un tāpēc gribētu zināt, kā jūs domājat, Eiropas Savienības līdzekļi šeit kaut ko varat darīt. Paldies, Lotras kundze. Uh, paldies, uh, saka Pirker kungs. Uh, paldies arī mūsu viesim par viņa runu. Man ir jautājumi. Pirmkārt par Alkaida Nu, filiālēm, var teikt, Sahel eh, reģionā un kā tas ietekmē Baltiskos eh, procesus reģionā. Vai no nu, jūsu analīzēm izriet eh, kaut kas, kas liecinātu, ka nauda, kas tiek iegūta no cilvēku tirzniecības, kas nenoliedzami arī ir viena no darbībām Alkaida filiālēm šajā zonā, kad šie līdzekļi tiktu izmantotu terorismu finansēšanai. Es nezinu, cik tālu jūs analīzes sniedzas, bet uh, es esmu saņēmis informāciju, ka uh, tā tas varētu būt, ka šīs uh, kontrabandas uh, ceļu uh, kontrolētāji uh, iegūtos līdzekļus tālāk izmanto terorismu finansēšanai. Tālāk otrs jautājums ir par šiem individuālajiem vai vientuļajiem atentātu organizētājiem. Vai jūs esat pamanījuši uh, tendenci, ka šie uh, vientuļie teroristi ir eiropiešu izcelsmes, ka viņiem agrāk nav bijušas uh, saistības ar islamu? Un, bet eh, nonākot eh, Afganistānā, Pakistānā, iziet šīs apmācības, eh, viņi ir noskaņoti šādi. Un kā var mēģināt tad to apturēt, lai šāda vervēšana nenotiktu turpmāk. Un jūs sacījāt, ka Eiropolam būtu jādarbojas proaktīvi. Uh, Vai jūs varat iedomāties, kādas stratēģijas varētu būt nepieciešams, varbūt uh, kādas slepenas izmeklēšanas metodas varbūt izmantot, lai uh, cīnītos ar šādām grupām pirms tās aktivizējas? Un varbūt kāda, jūs paredzat kādu ciešāku sadarbību starp slepenajiem dienestiem vai starp Eiropolu un valsts slepenajiem dienestiem? Paldies, Kirkop kungs tālāk. Paldies, priekšsarētāji. Es eh, vēlos par citu jautājumu loku runāt, tātad cik ierobežot ir man zināšanas par izlūkdienas darbību. Pirmkārt, es nevēlos zināt visu par to, ko dara izlūkdienesti, lai aizsargātu mani, man ģimeni, manas eh, valsts iedzīvotājus vai Eiropas Savienības pilsoņus. Es ceru, ka kāds viņu darbību uzraug, bet es vēlētos, lai šī uzraudzība noteikti balstoties uz parlamentāru sistēmu un ņemot vērās, kāda ir situācija daudzās valstīs, eh, tad viņi ir parlamentāras komitejas, kas uzraug šo slepeno dienas darbību kas e, šīs valsts parlamenta vārdā un iedzīvotāju vārdā pārbauda, kā darbojas izlūkdienestu. Man tas apmierina, vairāk apmierina. Tad teroristi parasti nereklamē skaļi, neafišē savu plānoto darbību. Un bieži vien Tie ir cilvēki, kuriem nav nekādas problēma nogalināt citus cilvēkus, bieži vien nogalināt arī sevi. Un tādiem kā mēs, kas vēlas dzīvot mierā un e, drošībā, kur nodrošina tiesības sargājušās iestādes un izlūkdienas. Vai jūs varētu izteikt kāds komentārs, vai kas vēl būtu darāms, lai nodrošinātu, ka šī pamata uzraudzība kādas, kādas uzskata par nepieciešamu, tiešām arī funkcionētu katrā Eiropas Savienības dalību valstī, kāda būtu dalību valsts pienākuma, lai to nodrošinātu. Paldies, Latfords kundze, tālāk. Jā, es vēlējos tieši paturpināt tikko dzirdēto. Mani arī ļoti interesē šis jautājums. un izlūk dienestu vēlme ehm, aizsekties ar valsts noslēpumu plīvuru katru reizi, kad kāds mēģina kaut ko izmeklēt. Protams, ka ir arī tiešām slepenas metodas, kuras nedrīkst atklāt. Bet tāpat laikā es uzskatu, ka mēs Eiropas Savienībā tomēr cenšamies veicināt izlūkdienestu parlamentāru uzraudzību, kas sniedz to pārliecību, kas mums ir nepieciešama, lai mēs būtu droši, ka šie izlūkdienesti aizsargā mūs, bet tāpat laikā ievēro arī starptautiskās tiesības un cilvēktiesības apvienotā uh, karalistē koalīcijas valdība vēlas virzīt tālāk likumprojektu, kas pārvērtēs, uh, pārvērsīs uh, šo uzraudzības komiteju par tiešām parlamentāru komiteju. Tātad šī komiteja ziņos nevis premjerministram, kas ir absurdi līdz šim noticis, bet gan parlamentam un uh, laboristu uh, valdība nekad uh, to nav rosinājusi, koalīcijas valdība to dara. Un, un es domāju, ka Kerkov kungs jūs labi zinat, ka un Elēna Flotras kundze un arī es, mēs strādājam pie šī jautājuma par to, lai izlūkdienesti pilnībā atskaitītos par savu darbību un neaizsektos ar valsts noslēpumu un vai uh, nav šie izlūkdienesti piedalījušies cilvēktiesību pārkāpumos un tā skaitā spīdzināšanā. Uh, un es nekad neatkāpšos no šīs cīņas. Bet ir vēl viens jautājums, ko es vēlos uzdot. Jūs uh, pieminējāt pasažieru reģistra dāts izmantošanu uh, profilēšanai. Es pirms trim gadiem eh, biju referente ziņojumam, kur es eh, un tik tiešām ir eh, atzīstami, ka jūs saucat vārds, lietas īstajos vārdos, profilēšana, nevis kaut kāda slēpta riska izvērtēšana. Bet no citām institūcijām mēs šobrīd neko nedzirdam. Tas bija gan pašiniciatīvs. Uh, Eh, ziņojums būtu labi saņemt kādu atbildi, jo vienā no iemes, eh, piemēriem, ko jūs pieminējāt, tātad kāds, kurš eh, katru gadu divas nedēļas devās uz Pakistānu, pēkšņi dodas uz sešiem mēnešiem tur. Jā, tas var kaut ko norādīt, varbūt arī nē varbūt eh, kāds vēlētājs eh, manā vēlēšana iecirknī, eh, kuram saslimst māte, tiešām arī dodas uz ilgāku laiku Pakistānā. Varbūt ir vērts apskatīt šo situāciju, bet mm, katrā ziņā, ja, cil, ja cilvēks ir nokļūs aizdomu lokā, tad ir vērts šo informāciju izpētīt. Un es uzskatu, ka mums ir Eh, katrā ziņā nedrīkstam dzēst šādu eh, informāciju par to, ka eh, cilvēks ir nokļuvis interesu lokā izlūkdienestiem. Jo profilēšanas draudi nav saistīti tikai to, ka nenotiek automātiski lēmumu pieņemšana no mašīnu puses, bet ja kāds tiek uh, apturēts un lūgts uz padziļinātu pārbaudi tādēļ, ka viņam ir aizdomīga uh, ceļošanas e, vēsturi vai ieradumu. Katrā ziņā ir šāda atzīme par to, ka cilvēks ir padziļināti pārbaudīts, e, pat ja nekas nav tālāk konstatēts, arī šāda informācija ir jāatdzēš, jo savādāk cilvēks netiks e, vaļā nekad no šādas profilēšanas. Himenes Izarila kundze, lūdzu. Jā, paldies. jūs runājat par šiem solo teroristiem un džihadistiem. Jūs ļoti īsi un lakoniski to aprakstījāt, bet es īsti nevaru piekrist par preventīvo darbību, eh, ko jūs sacījāt par eh, radikalizācijas novēršanu ar informācijas apmaiņu un īpašu apmācību eh, policijai. Es uzskatu, ka teroristu uzbrukumi ir lietas, no kurām īsti nevar izvairīties ar preventīvu darbību. Jā, varbūt mēs varam apturēt dažu, dažas darbības, un varbūt mums ir nepieciešama labāka saziņa un komunikācija. Jā, cilvēki katrā ziņā viss, kas eh, saucās cīņa pret terorismu, preventīvā darbība šajā jomā bieži vien nepikā nenoved, un tas nav īsti vajadzīgs, bet jūs tiešām pieminējāt, eh, ka tādai neatkarības eh, cīnītāji teroristi kā ETA, piemēram, kā ir ar šo pamieru, kas šobrīd ir ar ETA noslēgts. Uh, Saskaņā ar Eiropolu datiem viņi joprojām ir bruņoti un joprojām notiek, eh, zinām, mērā pat medības uz šādu veidu teroristiem. Eh, Francija un Spānija uh, ir iesaistījusies šajā darbijā, darbībā, un uh, ETA vadītāji bija bruņoti, izskatās, ka viņi varētu veikt pat uzbrukums. Cik ticams ir šis pamiers? Lūdzu, Kerhoff kungs, tagad ir laiks jums eh, veikt kopsavilkumu par to, ko dzirdējāt un rēģēt uz to. Liels paldies atbildot uz Flotra kundzes jautājumu par Merā kungu un eh, par viņas eh, Merā gad, lietu. Šie jautājumi, protams, ir vietā. Man bija iespēja ar viņu runāt Situācija ir tāda, ka pašreizējā uh, līgumu teikšu situācija tāda, ka uh, dalībvalsts ziņā ir šis informācijas turēšana, tā tad mums te nav nekādas materiālas Um, kompetences pēc būtības. Tā tad te viss ir dalībvalsts ziņā. Nu, uh, tas varbūt nav patīkami, bet nu, tieši šādā kontekstā man jāstrādā. Tātad jūsu jautājumi ir pamatot un būtu vērts pēc viedokļa apmaiņas vald, valstu līmenī uzzināt, kas īsti darbojas, kas nē, un tad gūt mācību. Protams, gadījumi ir daudz. Es negribu te jau pasteikties ar secinājumiem, vai bija trūkumi kaut kādi, kā tika izmantotas iespējas Nu, katrā ziņā jāņem vērā, ka daudz ko nosaka tieši teroristu uzvedību, nu tad eh, šis potenciāls no policijas puses un eh, slepno dienas puses ir jāpielāgo attiecīgajām iespējām, attiecīgai teroristu uzvedībai. Tad atbildos jautājumiem, ko uzdeva Kirchhoff kungs un Sara Lutford. Skaidrs, ka es iestājos par Nacionālo parlamentu uzraudzību un kad mēs par to runājām. Uh, tad es domāju, ir vērts izskatēt, izskatīt iespēju izveidot īpašu parlamentu komiteju, kas specializēs šajos jautājumos katrā parlamentā, lai identificētu labākos prakses paraugs. Es eh, zinu, piemēram, Beļģijā esošo praksi, eh, kur eh, ir specializētā komiteja runājot par policijas uzraudzību. Tas skaidrs ir, ka te ir jāveido tīkli, uh, Tātad, lai Eiropas policijas orgāni tiktu sasaistīti vienā tīklā Eiropā. Eh, protams, ka šāda īpaša komiteja katrā parlamentā nāk par labi un eh, par labu un tās valsts, kurās eh, tāda nav, būtu jāaicina tādu izveidot. Mums ir jāpalīdz uh, uh, Arā pavasara valstīm mēs, protams, varam kritizēt iepriekšējo sadarbību ar vecajiem režimiem, taču mums ir labas attiecības un mēs varam tad sadarboties ar slēpanajiem dienestiem. Pilnīgi saprotāmu apsvērumu dēļ šie slepenie dienesti tagad ir iziruši un mums ir jāpalīdz tos atkal izveidot. Uh, Un tad Eiropas Savienības loma būtu veicināt eh, to, lai šai, arī šajās valstīs būtu parlamentārs mehānisms eh, terorisma apkarošanai. Un tad eh, runājot par Alkaida vai uh, islāmistu rokās esošo Magreb valsti. Mēs zinām, ka par finansējumu runājot bieži vien tieši uh, izpirkuma maksa uh, kas bieži vien ir milzīga, ir eh, finansējuma avots, un tas pats attiec arī uz eh, narkotiku tirzniecību. Ir grupas, kas saistīts ar kokainu tirzniecību, pat tad, ja tās pašas eh, nav, piemēram, ja teroristi paši nav tieši šie narkodīleri, viņi tomēr gūs no tā panākums, ienākums un runājot par cilvēku tirsniecības pieprasa, lai Frontex un Europol šo lietu skatītu padziļināti. Un jautājums, vai grupas Afganistānā un Pakistanā apzināti mēģina piesaistīt eiropiešus? Jā. Šis te spontānais mēra fenomens ir izvērties veselā uh, karagājienā pa Ēģipti, Jordāniju, uh, viņš, šis tīkls bija gala prātīgs nedoties uz cilšu apdzīvotām zonām, ja tur tā, to ļoti ātri varētu identificēt, taču arī netālu no Islamabādas ir tāds, tāda nometni. Šo cilvēku piesaistīja džihāda vispārīgais aicinājums, nevis kaut kāda konkrēta grupa, kas viņam palīdzēja attīstīties šai virzienā. Viņš izmantoja pats savus finanšu līdzekļus. Un eh, trešais jautājums par eh, proaktīvu Eiropolu. Pašreizējā ehm, brīdī es nedomāju, ka dalībvalstis vēlas, lai Eiropols izvērst kaut kādu darbību šajā jomā. Taču mans priekšlikums drīzāk bija nodrošināt ekspertus interneta uzraudzības jomā, nelegālos, tas attiec nelegālājām tīmekļu vietnēm, džihadistu vietnēm, un tas attiec arī uz visiem tiem tērzēšanas, uh, tērzēšanas iespējām. Un to es sauc par uh, check the web to 2.0. Uh, Salas, uh, Sara Lutford man uzdeva jautājumu par pasažieru uh, datu reģistra uzraudzīšanu. Jūs, uh, jūs sacījāt, ka pasažieru datu reģistrs varētu, tā sakot, iedegt tikai pirmo sarkano lampiņu, kas varētu novest pie tālākas pārbaudes. To mēs gaidām no slepeniem dienestiem, vai viņi tad saprot, identificē iespējamos draudus un tālāk uh, izvērš otru uh, pārbaudi. Un uh, jūs pareizi sacījāt, ja šī reālā padziļinātā pārbauda pie kāda rezultāta nenovada, skaidrs, ka šādi dati būtu jāatdzēš. Tas vien, ka tur kaut kāda sarkanā lampiņa ir nomirgojusi, nebūtu jāatstāj uh, cilvēkam kā zīmoks uz visu mūžu. Un uh, es saprotu, ka tas ir padoms un parlamenta koplēmumu ziņā. Runājot Himenes, atbildot Himenes kundzei par prevenciju, jā, es augstu vērtēju komisārs Malstrēmes apņemšanos, uh, apņemšanos um, šajā virzienā, jo. Jū skaidrs, ka mums ir, ka mēs ļoti labi apzinās, kāda situācija piedalos daudzās starptautiskās apziņās, eh, sanāksmēs un neviens nav atradis tādu buru nojiņas risinājumu. Tad mums visiem vienam no otra jāmācās, citam no cita jāmācās. Un arī uh, Eiropas eksperti varētu varbūt runāt nevis par labākajām praksēm, tas laikam būtu pārspīlējums, bet vismaz kaut ko tādu, kas darbojas, tas būtu labs lēmums. Uh, Es domāju, ka ministru sanāks novembrī, šogad novembrī, eh, ļaus mums apmainīt ar šiem labākiem pase, pa, prakses piemēriem. Vai Alkaidas uzbrukumu skaits samazināsies, es domāju, globāla līmenī jā. Taču eh, te mans domas pamats bija, ka ņemot vērā to, ka uh, ieroči ir pieejami un ka ir viegli izveidot sprākstvielas, arī tās ienāk pa, pa ceļu no Balkāniem un ar internetu tas var cilvēkus iedvesmot. Tādus cilvēkus, kuriem ir kaut kādas mentālas problēmas varbūt un uh, pievērsties kaut kādiem radikāliem risinājumiem, kā piemēram darīja Breviks. Runājot par ēta, e, es nevaru jums sacīt, cik uzticams e, ir šis e, uguns pārtraukšanas nolīgums. Es te neesmu eksperts ēta jautājumos. Ja jūs vēlties, es varu sazināties ar saviem Spānijas kolēģiem, bet Spānijas varas iestādes ar vienu pašas ir vēlējušās šo jautājumu risināt kopā ar Franciju un Portugāli. Skānsis, kā Francijas uh, policija šai ziņā uh, ļoti veiksmīgi darbojas, un īpaši arī uh, Eiropas āresta orderis, kas šai ziņā labi kalpo. Eta tika aicināta atdot savus ieročus Un skaidrs, ka Francijas varas iestādes ir apņēmušās palīdzēt Spānijas varas iestādēm cīnīties ar terorismu. Un tas jau ir novedis pie pārliecinošiem rezultātiem. Tas tad man ir sakāms. Mēs jums pateicamies, turpin priekšsēdātājs. Paldies! Dekerhofa kungs par jūsu iesaisti cīņā pret visu veidu terorismu, par jūsu skaidro vēstījumu. Un es redzu, ka vēl kāds grib izteikties, Flotras kundze. Jā, es atvainojos. Paldies priekšstādātāji. Es domāju, ka mēs nevisai sapratām, eh, kāda ir šī mēras eh, lieta. Tā taču jūs motivēja galvenokārt šeit nākt uzstāties mūsu priekšā. Es gribēju sacīt nevis to, ka mēra bija uzpeldējis visos radaros. Nē, gluži otrādi viņš nekur tur neparādies un eh, tas, ka ka viņš bija uh, treniņu nometnēs un eh, ka viņš atgriezās atpakaļ no turienes, tas viss bija palicis zem kalda. Un uh, šī radikalizācija, protams, pastāvēja. Taču neizmantosim mēras lietu, kas ir. Uh, nepār, nepārprotam. Viņš bija zem visiem uh, radariem. Jūs pieminējāt te Frontex, bet kāda te darīšana Frontexam, kā jau jūs pats sacījāt? Šim cilvēkam bija savs paša apmaksāts biļetes, vīzes, un Frontexam te vispār nav nekā darīšana, tāpēc es nevisai saprotu, kāpēc te visas lietas tiek jauktas kopā. Tas manā skatēm ir fronte, groteski, es atvainojos. Kerkop kungs, vai jūs gribat vēl sniegt savu atbildi? Es negribēju sacīt, ka visi cilvēki, kas nonāk džihada pārvaldītās valstīs, ir uh, tādi kā mēra. Es negribu uh, te spriest, uh, cik labi darbojās Francijas slepenie dienesti mēra lietā. Tas nav mans uzdevums. Ir runa vienkārši par to, vai uzbrukumu varēja novērst, piemēram. Te ir uh, iespēja gūt mācību un arī attīstīt mūsu politiku. Francijas varas iestādes pašas atzīst, kā jau jūs sacījāt, tās atzīst, ka viņas nezina, vai viņš, kā, cik viņš darīja pats saviem spēkiem, cik viņam citi varbūt palīdzēja. Un es tādu nevaru, tas prie, nāk klājā ar savu spriedumu. Jā, šis tiešām ir tas gadījums, ko amerikāņi sauc, man nepatīk īpaši šis nosaukums, bet tas ir clean skin, screen, tātad par viņu nekādas aizdomas nebija Es nevēlos uh, neko komentēt par Francijas lapano dienestu darbu. Nu, nav mans uzdevums viņus vērtēt. Es tikai gribēju norādīt to, ka te vēl ir neatrisināta lieta. Paldies. Paldies, turpina priekšsādātājs. Tas uz uh, šobrīd būtu viss. Pateicamies, Dekerhofa kungs. Mēs ceram, ka mums būs iespēja turpināt diskusijas un darbu pie cīņas ar terorismu. Tas arī viss Tātad, kā jau sacījām iepriekš, sākot savu darbu šodien, tagad tie, kuriem ir tiesības palikt zālē uz koordinātoru sanāksmi, lūdzu palieciet šeit, jo pēc piecām minūtēm mēs sāksim koordinātoru sanāksmi, dosim laiku pāris minūtes koordinatoriem sanākt, un tad sāksim sanāksim pēc iespējas ātrāk. Paldies!